Buongiorno, avanti, possiamo iniziare. Sāksim. Sveicam visus. Sāksim šo jauno, šo nākamo darba daļu, kurā mēs runāsim par tiešiem maksājumiem. Eh, otrā darba grupā par KLP, un šeit ir runa par reformas vissarežģītāko problēmu - jaunais tiešo maksājumu režīms, tārgetings un uh, pārdalīšana KLP ietvaros. Pirmkārt, sveicam uh, Svinbēnka kungu no Redingas universitātes, kurš uh, mums sīkāk izklāstīs par šo tēmatu, un profesors atbildēs uz uh, kolēģi uzdotajiem jautājumiem. Sveicu Bočande Kotondī kungu no komisijas un bez kavēšanās dodu vārdu Svinbēn kungam. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsādātāji. Paldies prievadvārdiem. Sveicināt dāmas un kungi. Ir liels prieks uzstāties jūsu priekšā šodien. Man ir PowerPoint prezentācija. E, diemžēl par pāris attēliem es neesmu pārliecināts, cik labi tie būs redzami konkrēti par diagramām šajos attēlos, bet es mēģināšu izklāstīt visu maksimāli skaidri. E, man tika lūgts sagatavojot šo brīfingu bija ņemt komisijas priekšlikums par jauno tiešo maksājumu schēmu un aplūkot tos no kritiskas perspektīvas. Tāpēc es neesmu šeit, uh, iz, lai stāstītu, kas manuprāt nav pareizi ar KLP vai kas būtu jādara ar to. Uh, bet eh, runāšu par konkrētiem priekšlikumiem, paturot prātā jau to, ka uh, tas varētu iespaidot mūsu debašu gaitu. Un arī jānorāda e, to, ka ir atsevišķa sadaļa par zaļināšanu, jeb grīnīgu un, un attiecīgi mani komentāri e, neskars pārāk daudz zaļināšanu, lai gan daži tādi par zaļināšanu būs. E, es to pieminēšu, ņemot vērā to, cik šautājums ir svarīgs pasaules tirsniecības organizācijas ietvaros. Un, uh, Manas prezentācijas struktūra ir tāda, kā parādīta attēlā pamatā. Eh, es pieturēšos pie ziņojuma formāta. Ir būs, eh, ir eh, daži īsi ievadvārdi par tiešiem maksājumiem, un pēc tam pāriesim pie diskusijas pēc būtības. Atgādinājumam gribu sacīt, ka tiešo maksājumu sistēma, kāda mums ir, kā LP ir izveidota, Eh, ad hoc veidā, sākot gal pamatā ar makšarī reformām pirms aptuveni 20 gadiem, un laika gaitā visa koncepcija pārcēlās no eh, kompensācijas pasākumiem uz eh, ienākuma atbalsta pasākumiem. Tomēr lielākā daļa reformu, kuras notika, mēģināja uzturēt spēkā to labumu, ko uh, lauksaimnieki varēja saņemt. Makšarif reforma bija paredzēta, lai kompensētu lauksaimniekus ienākumu zuduma dēļ. Un 2003. gada reforma paredzēja to, kā lauksaimnieki var turpināt saņemt tiešos maksājumus bet bez pienākuma ražot lauksaimniecības produktus. Atsaistītie ja tieši šie maksājumi ir nozīmīga daļa no KLP. Tie bija aptuveni 73% no KLP budžeta 2012. gadā, tātad tie ir ievērojami. Un īsos vārdos manas domas par eh, tiešo maksājumu ietekmi, kāda tā varētu būt, jo esmu nobažījies, ka tiešie maksājumi varētu būt pašaizstāvošs politikas mehānisms. Es nedomāju, ka eh, tie varētu eh, ilgā termiņā ietekmēt lauksaimnieku ienākumus, jo lauksaimnieki un, un, un citi ekonomiskie spēlētāji savstarp iedarbojas bet tie varētu atspoguļoties kā augstākas izmaksas, ir tīpaši augstākas zemes izmaksas. Un laikam ritot, tas varētu kļūt problemātiski lauksaimniecības nozarei. Un laikam ritot, iespējams jūs konstatēsiet, ka lauksaimniecība ir ļoti atkarīga no tiešiem maksājumiem, jo tie ir iestrādāti maksājuma struktūrās. Un tas varētu būt, un tas būs īpaši sarežģīti jau, jaunienācējiem, kuriem ir jāīrē vai jāiepērk jaunas zemes, kas ir e, īrnieki, kuri saskarsies ar to, ka šīs izmaksas ir jāpieskaitā viņu izmaksām. Un tāda būtu mana pamata filozofija pētot šo maksājumu sistēmu. Savā veidā e, lauksaimniecības sektors e, e, ir, tam būs visu laiku jāsaskarās ar šo, ar šīm paaugstinātēm izmaksām un iz, var izveidoties sava veida apburtais loks. Kam tad ir domāti tiešie maksājumi? Komisija ir sagatavojusi e, krietni daudz dokum, dokumentācijas. Un maz, man ir grūti atrast tiešu paskaidrojumu, kam ir domāti tiešie maksājumi, bet visskaidrākais ir tas, ka atsaistītie tiešie maksājumi šodien paredz galveno ienākumu atbalstu un atbalstu eh, eh, pamat eh, Eh, pamata precēm, ko vēlas Eiropas sabiedrība. Tā tad ienākuma atbalsts un pamata preces. Un, ja mēs ieskatāmies eh, līgumā, tad ir mērķis nodrošināt taisnīgu dzīves standartu lauksaimniekiem, it īpaši paceļot individuālos peļņu tiem, kuri strādā lauksaimniecībā, kas, es domāju, ļoti daudz parāda, to, eh, kā lauksaimniecības komiteja ir attīstīsies gadu laikā. Kā ekonomistam man ir grūti eh, runāt par vārdu fair angļu valodā, jeb taisnīgi, ko tad tas nozīmē. Par to vairāk ir jārunā politiķiem, manuprāt, eh, šāda šis vārds nav visētiecīgi te lietots. Runājot par lauksaimniecības kopienu, agricultural community angļu tekstā, es neesmu pārliecināts, kas, ta, ko tas nozīmē. Apvienotajā karali, eh, karalistē vēl aizvien ir daudz augotu eh, strādājošo, vai tas attiecās uz viņiem, vai tas attiecās uz zemes īpašniekiem. Es eh, neesmu pārliecināts, varbūt to zina politiķi. Tāpat arī ir runa par individuālo peļņu, jeb angļu termins individual capital earnings. Bet Eiropas komisija un parlaments vairāk kārt ir apstiprinājuši, ka lauksaimnieku ienākumi ir zemāki nekā pārējā ekonomikā. 2011. gada rezolūcijā ir norādīts, ka lauksaimnieku ienākumi ir ievērojami zemāk, aptuveni 40% maz uz darba vienību nekā pārējā ekonomikā. Un e, komisijas pirms izdara secinājumi, ka ja lauksaimnieku ienākums ir zemāks, tad nepieciešams turpināt viņus atbalstīt. Bet varētu nonākt pie atšķirīga secinājuma, jo ir bijuši 20 gadu tiešo maksājumu un pirms tam bija 30 gadu KLP, mums ir bijuši 50 gadu, kur laikā lauksaimniecība ir atbalstīta Eiropas Savienībā. Vai tas eh, nav apliecinājums, ka politika nedarbojas un jāpārdomā tas veids, kā šī politika var darboties, ja šie skaitļi atbilst patiesībai? Bet vai mēs tiešām e, meklējam peļņu no komerciālās lauksaimniecības, un vai šī komerciālās lauksaimniecības peļņa ir zemāk nekā pārējā ekonomikā? Un, manuprāt, mums ir skaidra bilde tam, ja mēs. E, skatām komisijas ietekmes pētījumus, tad ir norādīts, ka ir maz datu par ienākumu līmeni. Un nebija iespējams dzirdēt komentārus attiecībā uz kritiku, attiecībā uz komerciālo lauksaimniecību E, mājasaimniecību ienākumi nemaz neatšķirās no pār citu mājasaimniecību ienākumiem citos ekonomikas sektoros. Un, ja mēs tagad uzlūkosim, kā darbojas tiešo maksājumu sistēma, tad ir maz apliecinājumi mērķi, šādam mērķiecīgam atbalstam. Tie, kuriem nav drukātu attēlu priekšā iespējams jūs neredzat, bet šis ir maksājums sadalījums apvienotajā karalistē 2010. gadā. Sarkanajā stabiņā eh, saņēmēju procentu skaits, zilajā tēriņu skaits. Un kreisajā pusē pirmā vienība ir 0 līdz 500 eiro un pakāpeniski tā pieaug labajā pusē 500 tūkstošu eiro. Un vēstījums šajā attēlā ir tāds, ka, ja mēs skatāmies uz maksājumiem zem 500, 5000 eh, eiro, tad 44% no visiem maksājumiem ir mazāk nekā 5000 eh, eiro. Savukārt, labajā attēla pusē Eh, ap 150 tūkstoši, tad 1% prasītāju saņem vairāk nekā 150 tūkstošu, un tas aizņem 9% naudas. Mēs varētu ilgi runāt un, un izmēģināt izprast un analizēt, kas tad slēpjas aiz šiem skaitļiem. Bet mēģinu parādīt to, ka šķiet, ka nav loģiskas saites starp vajadzību pēc eh, lauksaimniecības ienākuma atbalsta un to, kā tiek nauda tērēta. Tāpat arī komisija runā par e, publiskām precēm, un nav īsti labi saprast, e, viegli saprast, e, kas ar to ir domāts. Bet, manuprāt, šeit ir iesaistīti trīs līmeņi. Tad, kad mēs runājam par pamata publiskām precēm. Yeah šķiet, ka ir šķērs atbilstība starp eh, labu lauksaimniecības un vides apstākļiem. Kāpēc ir nepieciešams šajos apstākļos maksāt lauksaimniekiem, lai paklausītu likumu, ja tās ir obligātas prasības, kas ir izklāstītas lauksaimniecības sistēmām? tieši tāpat kā obligātās prasības citās nozarēs, e, tad es neesmu pārliecināts, kāpēc mums ir jākompensē lauksaimniekiem e, tas, ka viņi paklaus likumdošanai. E, tad šī daudzfunkcionalitātes doma, multifunkcionalitāte ir būtu šajā gadījumā Eh, vides, sociālie kultūras atribūti, ko lauksaimnieki dod pārējai sabiedrībai, sabiedrības vērtības, bet eh, kas nav nopērkamas nekur tirgu un pastāv eh, reālas briesmas, ka šie pozitīvie atribūti varētu tikt nepietiekami piegādāti, ja lauksaimnieki nesaņem zināmā mērā atlīdzību. Bet tiešo maksājumu sistēmā Daudz funkcionalitātes sniegums eh, ir atkarīgs no eh, lauksaimnieku altruisma, nav nekādu līgumu eh, saistību attiecībā uz daudzfunkcionālu lauksaimniecību. Un trešais elements, kas izkristalizējas dokumentācijā, ir tas, ka mēs maksājam par pārtikas drošumu. ka Eiropas lauksaimniekiem ir augstākas izmaksas, kas ir jāatlīdzina, jo tie zināmā mērā eh, ražo pārtiku, kas ir drošāka salīdzinājumā ar importēto pārtiku. Un, ja tā tas tiešām ir, ja importētā pārtika ir nedroša, tad eh, mums vajadzētu kaut ko darīt ar eh, importēto pārtiku un nevis risināt problēmu no pretējā virziena. Ja pārtika uh, Eh, nav droša, tad tai nevajadzētu būt pār, pārdodamai tirgū. Komisijas priekšlikums ir eh, sarežģīts jautājumu kopums un ziņojumā man nebija telpas un tagad nav laika izskatīt šos jautājumus, taču gribu pieskarties tiem punktiem, kurus esmu uzskaitījis šajā tēlā. Pirmkārt, budžets tiešajiem maksājumiem. Komisija ir gari un plaši skaidrojusi KLP budžetu. Un tā sadalījums eh, līdz 2020. gadam naudas ziņā relatīvi nemainās. Tas ir politisks lēmums un eh, pamatā ir jau e, tiek ieritināta budžetziņā jaunajā sistēmā. Šķiet, ka tas ir politisks lēmums, un man kā ekonomistam nebūtu nekas nesakāms, jo nav nekādu mēģinājumu pamatot budžetu tiešajiem maksājumiem. Tā ir politika, kas ir vajadzīga, kas maksās tik un no otras puses mēs varam e, pateikt, tas ir esošais budžets un kā mēs to varam uzturēt. Iespējams, tas ir pa, pamatots politiskā ziņā ar eh, sarunām, kas norit vai, vai notiks, bet eh, šķiet, ka komisijām un deputāti, ka jums ir vajadzīgs B plāns. Es saprotu, ka, ka nevēlaties apspriest to, to atvērti un, un eh, jūs negribat sacīt, mēs, eh, mēs esam gatavi pieņemt 20% samazinājumu, bet pieņemsim, ka ja finanšu eh, ministri lēmi par 20% samazinājumu lauksaimniecības politikai, tas paņemt 80 miljārdus eiro no nākamās daudzgadu schēmas. Un kā tad jūs rieģēsiet, ja šāds samazinājums iestāsies? Vai jūs lemsit par to, ka jāsvītro ir otrais pilārs un jāpatur pirmais pilārs, vai ir vai jāsamazina pirmais pilārs? Taču mans ieteikums ir. E, sagatavot savus, savas preferences, ko jūs darīsiet šādā situācijā. Tālāk sadalījums starp dalību valstīm. Sarežģīts formulējums varbūt ne tik sarežģījums, bet eh, tās valstis, kur ir uh, Eh, kritērijs zem 90%, eh, tur maksājumi tiks eh, palielināti, bet atkal šeit ir politiska pieeja, ko piedāvā komisija, vai tas, vai tas tiks pieņemts, vai tas būs pieņemtams tam, tām valstīm, kur ir maksājuma līmenis zem vidējā, vai būs pārāk asi šīm valstīm. Es nevaru pateikt, nav ekonomiskas atbildes šobrīd. Uh, bet eh, tīrāk politiska, jo nav mēģinājuma dokumentos eh, uzskaitīt jeb kādu pamatojumu, lai varētu veidot šos piešķīrumus. Nav atbalsta, nav no. Eh, šobrīd ir ņemts tas, kas ir bijis eh, pagātnē, un tad tiek mēģināts eh, to mazliet pārveidot, kas varētu vājināt eh, Eiropas sistēmu tiešiem maksājumiem. Pār zaļināšanu priekšsēdētāji, jeb grīningu runājot, komisijas priekšlikums ir tāds, kā pamatā 30% summas ir jāiekļau šajā zaļināšanas elementā. Manuprāt, sākotnēji es naivi uzskatīju, ka ir e, divi maksājumi - pamatmaksājums un zaļināšanas maksājums, bet uzmanīgāk lasot tekstu tād, maksājums ir tikai viens, kas e, ir izveidots no divām e, sastāvdaļām, un abus nevar pie, pieprasīt atsevišķi. Tas ir ļoti perspektīvs. Piemēram, eh, ja jūs esat eh, ne, eh, bioloģiskās lauksaimniecības aramzemes audzētājs, tad ir jāaudzē trīs kultūras. Un programma nav sadalīta ne reģionāli, ne nacionāli, nav mērtiecīgi maksājumi nekādam objektīvam kritērijam. un ir grūti saistīt um, to maksājumu, ko saņem lauksaimnieks uh, konkrētā reģionā ar vides labumu, ko tas sagatavos. Izmaksas uh, saskaņā ar komisijas pētījumu būs 33 līdz 41 eiro uz hektāru, uh, kas varētu būt samērā dārgi atsevišķiem lauksaimniekiem. Un vidējais maksājums Eiropas Savienībā ir 80 eiro uz vienu hektāru. Atsevišķos reģionos e, tas varbūt vairāk vai mazāk atkarīgā no tā, vai tie ir virms, virs vai zem e, vidējā. Un visi šie jautājumi, un es pie tiem tūlīt atgriezīšos, e, man liek domāt par nozīmīgām problēmām Pasaules tirzniecības organizācijā. Aktīvie lauksaimnieki. Atkal taisnīgums, caurskatāmība un e, konkrētā kritika no revizijas palātas un Eiropas parlaments šķiet, ka motivē šo, šo priekšlikumu. Kā ekonomists, es nedomāju, ka īpašuma vai pārvaldības struktūras ietekmētu zemes pārvaldību. Un izslēdzot atsevišķi uh, eh, genuīnas fermas no tiešo eh, maksājumu schēmas, uh, tas var svītrot uh, kaut kādas zemes no. Uh, šķērs atbildības kritērijiem. Es neesmu lauksaimnieks priekšsēdētāji, bet kad es strādāju kā universitātes pasniedzējs, tad manai universitātei piederēja lielā komercfirma. 600 hektāru. Un es domāju, ka šīs šāda veida fermas sniedz savu devumu daudzfunkcionalitātei, bet lašo, lasot komisijas priekšlikumu, šķiet, ka tieši šie, eh, ka šeit eh, universitāte nevar tikt uzskatīta par aktīvu lauksaimnieku un saņemt eh, maksājumus. Un atkal mēs saskaramies ar grūtībām lai eh, mēģinātu izprast, kā šī schēma tiek eh, veidota. Vai ir pienākums radot, eh, ražot, un kādā veidā ar schēmu netiktu pārkāpti PVO noteikumi. Tālāk, mazie fermeri, jaunie, jaunsaimnieki un daļējā sasaiste. Atkal šeit ir politiskas bāžas. Eiropas parlamentā cilvēki varētu būt mm, ar, piemērot, lai lemtu par šiem jautājumiem, bet tomēr. E, mums ir jādomā par to, kā mēs varam celt Eiropas Savienības lauksaimniecības starptautisko konkurētspēju. Un tad, kad mēs runājam par uh, tiešo maksājumu ietekmi uz jaunpienācējiem, jaunsaimniekiem, tad uh, uh, mēs risinām nevis problēmas sakni, bet simptomus. Un tagad par Eiropas Savienības atbalsta deklarācijām PVO, PTO sākot ar 95. gadu un beidzot ar pēdējiem datiem, ko es pārbaudīju pirms desmit dienām, kas attiecas 2007.8. gadu. E, oranžās krāsas daļas stabiņš ir box, which is less trade distorting. Ir dzeltenās kastes pasākumi, zaļie ir zaļās kastes pasākumi, un uh, Laika gaitā politikas reformas e, pārceļas no e, dzeltenās, jeb, jeb dzintarkrāsas stabiņu uz zilo un tālāk ar e, tālāk uz zaļo. Un ja mēs skatām um, melnā treknā līnija, kas ir grafikā AMS uh, saistījums. Here are some numbers. The current uh, AMS binding, the... Tas nerada problēmas Eiropas Savienībā. E, mēs redzam, kā AMS saistījums ir 72 miljārdi eiro gadā. Un Ja Dohas kārta tiks atrisināta un iespējams zālē var izskanēt kāds cinisms par to, bet ja būtu kādam rezultātam šeit jābūt, tad esošais priekšlikums par 17% uh, samazinājumu, tad AMS uh, būtu 21,7. Un AMS, kas paziņots 2007.8. gadam, bija samērā zams 12,4 miljārdi. Eiropas Savienības pašreizējās obligācijas tas ir zemāks nekā pēc Dohas eh, pienākumiem. Iespējams, jūs pamanījāt, ka zaļākās TSP schēma un SAPS eh, schēmas, tiešo maksājumu schēmas eh, 2007.8. gadā bija 34,5 miljārdi. Un jā, pavisam nejauši, vienoto maksājumu schēma un tās sekotais komisijas priekšlikumos nebūtu zaļās kastes pasākumu un jāpievieno šie 34,5 AMS e, deklarācijās, tad rodas problēmas. Kā mēs varam paļauties, ka šie maksājumi leģitīmi ietilpst zaļajā kastē? Un e, PTO locekļiem pašiem ir jāsagatavo šīs deklarācijas. Eh, sekretariāts var atzīmēt eh, lodziņos, kā tas ir pareizi vai ka nav, bet laikam ritot citām eh, PTO dalībvalstīm ir iespējas izaicināt to, ko ir paveikusi Eiropas Savienība un kādas problēmas varētu rasties ar laiku un varētu būt strīdus atrisināšanas gadījumi un tad rezultāts var būt atšķirīgs. Un pamatprasība zaļajā kastē ir, no, most... ir tāda, lai nebūtu nekādu tirsniecību sagroz, sagrozošu pasākumu uz ražošanu. Un starplaikā Eiropas parlaments nāca klājā ar paziņojumu, ka Piemēram, 2010. gada jūlija paziņojumā ir sac, eh, sacīts, ka ir jābūt e, e, Eiropas Savienības finansētājiem maksājumam Eiropas Savienības lauksaimniekiem, lai varētu nodrošināt pamatpārtiks drošumu Eiropas patērētājiem. Man nav īsti skaidrs, kas ar to ir ticis domāts, kas ir domāts ar pamatpārtiks drošumu, bet es pieļauju vairāk pārtiks ražošanas Eiropā. Dot iespēju lauksaimniekiem ražot augstas kvalitātes pārtiku konkurētspējīgu ko nozīmē konkurētspējīgi, un nodrošināt to, ka lauksaimniecības aktivitātes lauku apvidos eh, tiek veicināts visā Eiropas Savienībā. Un es eh, to piezīmēju, piemēram, gadījumam, ja, teiksim, eh, Brazīlijas valdība gribētu izaicināt šos zaļās kastes pasākumus jo tiešie maksājumi ir nepieciešami, lai uzturētu lauksaimniecības ražošanu Eiropā, kas ir pamatprasība zaļajā kastē. Un tad, tāpat kā šī pamatprasība, ir m, specifiskāki kritēriji. Piemēram, ja jūs vēlaties uh, savus maksājumus uh, būt, uh, saistīt ar atsaistīto ienākumu atbalstu, tas ir uh, Eh, apakšpunkts 6D. Eh, tad eh, tomēr tas garantējums maksājumi, tas ir jāaktivē katru gadu saskaņojot potenciāli pieejamo lauksaimniecības zemi, kas var būt pakļauta. I think a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 Tad, kad mēs runājam par priekšlikumiem aktīviem lauksaimniekiem un zaļināšanu, tad eh, jautājums kļūst vēl sarežģītāk, jo 6e apakšpunkts eh, norāda, ka ražošana nevar tikt eh, pie, pieprasīta, lai saņemtu šādus maksājumus. Tas tad attiecībā uz aktīvajiem lauksaimniekiem to, ko vēlas pētējo, ir neaktīvi lauksaimnieki. Jo vairāk jūs mēģinat parādīt to, ka uh, lauks, aktīvi lauksaimnieki mēģina kaut ko darīt, e, tad jo grūtāk to ir pie, e, dabūt caur PTO un pārliecināt um, paneli, ka ražošana nav, uh, netiek pieprasīta. Un atgriežoties pie zaļināšanas, uh, ir jāražo trīs atšķirīgas, jāaudzē trīs atšķirīgas kultūras. Un es nezinu, kā uh, Eh, kā tādas prasības var sagatavot, norādot, ka ražošana netiek pieprasīta. Ja šie jautājumi ir nesaraujami saistīti, tad eh, kopā viss maksājums nevar eh, tikt iekļauts zaļajā kastē ja mēs eh, nodalām eh, zaļināšanas eh, komponentu no pamatkomponenta, tad ir vairāk manevrēšanas iespēju. Un tad, kad mēs runājam par vidas programmām, tad eh, šādu maksājumu pieprasīšana nosaka skaidri definētas eh, valdības vides un saglabāšanas programmas, ka, kam ir jābūt atkarīgam no konkrētu nosacījumu izpildes saskaņā ar valdības programmu, ieskaitot nosacījums, kas attiec uz ražošanas metodēm. Un te, man liekas, mēs atkal visu pievelkam klāt. Un maksājuma summa ir ierobežota uz papildu izmaksām. Vai tas e, nozīmētu, ka maksājums varētu būt divas vai trīs reizes e, lielāks vai mazāks, vai tas nozīmē? Vai tam ir kāda nozīme šobrīd? Nepārāk daudz, jo ir ļoti daudz telpas vēl oranžajās un zilajās kastēs, lai e, šos maksājumus varētu pārcelt, ja kāda izaicinājuma rodas. Un maz ticams, ka jebkāds, jebkura PVO dalībvalsts mēģinātu šādiem izaicinājumiem nākt klajā. Bet, ja Dohas paketi tiek pieņemta, tad cik tālu nākotnē šie jautājumi ir paredzami? Tas ir jāpaturprātām priekšsēdētāji, esmu izmantojis jau daudz laika, un tagad daži ieteikumi. Iespējams, ka jūs negribat uz papīra izklāstīt, kāds ir jūsu bētlāns, bet pārdomājiet, kāds e, tas e, varētu būt un paredziet pirmā pilāra samazinājums drīzāk nekā otrā pilāra samazinājums. Drīzāk kā zaļināšana pirmajā pilārā Kāpēc nepārcelt 30% finansējumu uz otro eh, pilāru, kur būtu struktūrētāka vides eh, programma aktivitāte? Kur dalība valstis varētu eh, sagatavot programmas, kas ir labāk piemērotas to apstākļiem. Un, ja tomēr šos līdzekļus nevar pārcelt uz otro pilāru, tad kāpēc nenodrošināt to, ka zaļināšanas kompetence ir atšķirīgs no pamata kompote, komponenta, un dalība valstis var pēc saviem ieskatiem vairāk rīkoties Abandon. ar šos punktu atsacīties no priekšlikumiem, tāpat arī aicinu par aktīvajiem eh, per, eh, lauksaimniekiem. Izvairīties no ieteikumiem, kā pārtiks pieejamība Eiropas Savienībā ir jebkādā veidā saistīta ar tiekš, tiešiem maksājumiem, jo tie ir atsaistīti. Un man tāpat es domāju, ka šī nav e, pēdējā KLP reforma. Un pēc. E, E, pieciem gadiem vēl aizvien būs lauksaimniecības problēmas, nodokļu maksātāji vēl aizvien jautās, kā vai un pareizi viņu nauda tiek e, iztērēta, un aizjūras valdības vēl aizvien uzdos e, jautājums par konkurenci, bet varbūt ir jāsāk jau domāt tagad par nākotni. Es gribētu uzdot divus jautājumus. Viens no tiem e, Kāpēc vēl aizvien ir lauksaimniecības ienākuma problēma, ja šī KLP pastāv? Un otrkārt, kāpēc KLP ir paredzēta? Paldies, priekšsēdētā. Grazie, profesor. Paldies, eh, profesor Svinbank. Es domāju, ka jūsu uzstāšanās tik tiešām izraisīs ļoti interesants debats. Un tagad uzklausīsim runātājus. E, Kalnietes kundze un pēc tam Dofmans. E, paldies, priekšsēdētāja kungs. E, es vēlos pateikties referentam par ļoti interesanto un arī reizē pretrunīgo ziņojumu, kurā ir daudz analītisku pieņēmumu, bet tomēr nav ņemts vērā uh, Eh, tās dimensijas, kas lauksēmniecību padara atšķirīgu no jebkuras citas cilvēku ražošanas sfēras. Eh, tomēr ir jautājumi, kuros es piekrītu. Un viens no šiem jautājumiem, protams, ir saistīts ar tiešmaksājumu pārdalu Eiropas Savienībā. Jo kopējās lauksaimniecības reformai ir jāveicina godīga konkurence Eiropas lauksaimnieku vidū. Un tās mērķis ir radīt jaunas darba vietas. Un patreizējā tiešo maksājumu sistēma uh, kropļo arī Eiropas Savienības vienoto tirgu. Uh, tāpēc arī es vienmēr uzsveru, ka mums ir jāvienojās par zemāko slieksni un par augstāko slieksni, e, tad, kad mēs runājam par tiešo maksājumu lielumu, lai neviens Eiropas lauksēmnieks nesaņemtu um, neizskaidrojami maz vai neizskaidrojami daudz. Uh, Tāpat arī eh, man ir liels šaubas par komisijas piedāvātojiem zaļajiem pasākumiem, eh, jo eh, tajās valstīs kā Latvija, kur aram zene jau tā ir pavisam nelielā apjomā, atlikt vēl 7% būtu katastrofāli. Turklāt Latvijai 50% no teritorijas ir klāta ar mežiem. Tāpēc es domāju, ka šeit uh, tie ir jāveic tikai tajos reģionos, kur tas ir kritiski nepieciešams. Uh, un es piekrītu referentam. Tajā ziņā, uh, tajā kritikā, ko viņš izsaka par komisijas piedāvāto tiešo maksājumu izlīdzināšanas formulu, jo šī formula tiešām nav ekonomiski pamatota, tā ir formula, kas ir radusies paņemot Eh, par pamatu tik naudas, cik iespējams ir saņemt pirmajā pilārā, un tad piemeklējot aprēķinu, kas nodara, kā teica eh, komisārs, eh, kas rada situāciju, lai nebūtu pārāk daudz zaudētāju un pārāk daudz uzvarētāju. Un es piekrītu arī tajā, ka tiešos maksājumus būtu nepieciešams noteikti pēc objektīviem kritērijiem. Un, piemēram, tie varētu būt izmantojamās zemes daudzums, potenciālais uh, izmantojamais um, izma, darba, spēks, darba spēka un ražošanas izmaksas, tāpat arī Natūra 2000 teritorijas. Es domāju, ka uh, mums visiem kopā ir jāņem vērā šajā pētījumā iekļautā kritika un jādomā par tiem jautājumiem, kurus mums pēc lauksainicības reformas mm, pieņemšanas uzdos Eiropas Savienība. Paldies! Grazie, onorevole. Paldies, Kalnietes kundze un Dorfman kungs. Un pēc tam no kolēģis Stojanums. Paldies Svinbanka kungam par eh, šo prezentāciju. Tā nu diena ir ļoti rosinoša un saistoša, tajā pašā laikā arī pietiekami provokatīva, un tas ļauj mums um, palikt nomodā šajā pēcpusdienā. Es uh, sākšu ar jūsu secinājumiem, jo tieši ļoti prātīgi un pamatoti. Mums jau tagad vajadzētu domāt par nākamajām reformām pēc sešiem, septiņiem gadiem. Un, ja to mēs sasaistām ar jūsu priekšlikumu samazināt birokrātiju, tad mums vajadzētu padomāt, vai daļu no pirmā pīlāra finansējumu nevajadzētu ievietot otrajā pīlārā, jo tur patiešām ir eh, vides, ag, eh, vides lauksaimniecības programmas. Ja mēs darītu tā, kā iesaka referents, tas būtu patiešām pareizi. Un domāju, pēc kādiem 15 gadiem mums atkal radīsies tie paši jautājumi, vai tas uh, attaisno maksājums pirmajā pīlārā, un tad mēs kaut ko uh, jaunu izgudrosim. Iepriekšējā reizē mēs izgudrojām savstarpēju atbilstību, un nākamreiz gan jau mēs uh, izdomāsim kaut ko citu. Un tad beigās radīsies kaut kāds apburtais loks. Tādēļ mums ir uh, par to pamatīgāk jāpalauz galvas. Un jāpadomā, kurš šos eh, instrumentus ievietot. Otrajā pilārā, kā teica referents, es jums um, pilnībā piekrītu. Jūs neko neteicāt par uh, manu mīļāko tēmatu par mani jaudiem zirdziņu, proti līdzekļu sadale vienā dalību valstī. Vienmēr ir jānosauc konkrēti skaitļi, kas notiek, piemēram, Vācijā dalību valstī, jo pārstāvēs, piemēram, reģionā, kur ir vislielākie maksājumi, tie ir 550 eiro par hektāru. Un pievēršoties atsevišķiem sektoriem un uzņēmumiem, kas, piemēram, gadu tūkstoša sākumā saņēma konkrētus piemēram, kam bija arī uh, lopkautuves, viņi saņēma tūkstoš eiro par hektāru, citi saņēma 790 eiro par hektāru, un tie audzētāji, kultūra audzētāji saņem 400 um, eiro par hektāru. Un uh, jāskatās, ka tas nav atkarīgs no tā, vai šie cilvēki, piemēram, tur uh, audzē cūkas vai kultūru vai kaut, kāds, vai kaut kādu lagu, labojību. Un manā reģionā cilvēks saņem tikai 55 eiro par hektāru. Nu tā tas neiet krastā. Uh, Un līdz ar to dalībvalstīs arī ir jau viens dalībvalsts teritorijā mm, konkurences deformācijas, līdzsvar trūkums, kas beidzot tomēr ir jānovērš, jo savādāk mēs vienkārši iesies, ieskriesim ar galvu sienā, un šādas lielas atšķirības patiešām nav attaisnojams. Mums ir jāpadomā par mūsu lauksaimniekiem. Uh, Eh, ja mēs neesam gatavi izskaust šīs atšķirības vienā dalību valstī, tad mēs nevarēsim tās izskaust arī vairāku dalību valstu starpā. Un mums arī jārunā par to, kā atrisināt šās problēmas, piemēram, vienu reģionu ietvaros un starp vairākiem reģioniem. Šeit, Noteikti mums Eiropas līmenī vajadzētu kaut ko tādu labu izdomāt. Paldies! Grazie, Herbert! Paldies, Herbert Stojanovs un pēc tam Agņu. That's much appreciated, Mr. Chairman. Th that was an excellent... Priekšsēdētāji, nu, tā patiešām bija provocējoša demon, eh, prezentācija. Nu, es jums izsaku uzslavas, un jūs uz mani nemaz neskatāties. Tā, tā, tā bija ļoti laba, provocējuša prezentācija. Nu, un e, bija īstenībā īstais brīdis kaut ko tādu beidzot uzklausīt. Jeb kāds atbalsts bieži vien nonāk pie nepareizajiem cilvēkiem. Piemēram, pie mums e, Lielbritānijā tas nonāk pie zemes. Uh, uh, iznomātājiem, izīrētājiem, un jūs nomājat zemi, un jūs nesaņemat šo naudu, piemēram, arī, ja jūs esat lauksaimnieks. Protams, ka tā ir liela problēma. Eiropas problēma īstenībā kaut kādā veidā pat bloķē uh, šo atbalstu lauksaimniecībai. Jūs to neminējāt, varbūt, ka jums to vajadzēja pieminēt un pieminēt arī to, kāda situācija ir ASV. Bet kā ir zināmā eh, veidā arī tāda izņēmuma, proti mums ir tik daudz dažādu regulējumu, noteikumu, kas mums ir jāievēro, un mūsu konkurentiem citās valstīs tā visa nav. Piemēram, uh, There's no benefit. Un mēs arī Eiropas Savienībā nevaram audzēt ģēmā, bet uh, lauksaimnieki citās valstīs to drīkst un līdz ar to viņi ir daudz konkurētspējīgāki. Uh, Tāpat mēs nevaram uh, apglabāt, uh, piemēram, lopus teritorijā, tad ir jānopērk speciāla dedzināšanas iekārta, tas maksā ārkārtīgi daudzi, un tad inspektori atkal visu pārbauda, un tad ir atkal darba laiku direktīva, tā mums arī sagādā milzīgas galvas sāpes, un tādas direktīvas citur pasaulē nav. Tad ir atkal pesticīda direktīva, un šeit tiek runāts par tādām retām kultūrām kultūrām un ir tik ārkārtīgi sarežģīti reģistrācijas noteikumi, ka tam visam bieži vien nav nekādas jēgas, jo ir konkrētas kultūras, ko gandrīz nemaz nevar audzēt, jo mēs nevaram nopirkt tām domātos pesticīdus, un tā, tie ir jāimportē. Un ir arī daudz pesticīdu, kas ir aizliegti ES un nav aizliegti citviet. Un mēs nevaram izmantot arī zīvju miltus. Piemēram, Eiropas Savienība ārkārtīgi daudz eh, zīvju izmet vienkārši jūrā, beigtas zīvis, bet eh, jāņem vērā, ka tas ir milzīgs obaltumvielu avots. Jūs pats uzdevāt prezentācijā vairākus jautājumus. Kas eh, tā tad ir galvenās problēmas? Kādas ir vājais, eh, kurš, kas ir lauksaimnieku ahilēja mm, papēdis? Mums ir jārunā par. Um, eh, mm, vairumtirdzniecība ir daudz dažādu veikalu, piemēram, pie mums uh, ir Tesco un citi Lielbritānijā. Tie ir pletušies uh, plašumā, bet, piemēram, lauksaimniekiem tik viegli neiet. Tātad šeit ir ārkārtīgi daudz problēmu. Un jūs teicāt, kam ir domāta uh, kopējā lauksaimniecības politika? Varbūt varētu padomāt, kāda jēga tad ir visam šim atbalstam. Mums ir jāsaka, mēs produkciju pilnībā nevaram kontrolēt, jo, piemēram, vienu gadu raža būs tik liela un citu gadu tā būs, piemēram, četreiz augstāka. Un ja ir ārkārtīgi liela pārprodukcija, mēs varam samazināt cenas, un, piemēram, tad uh, eh, dienvīdu puslodē pēkšņi ir milzīgs sausums, un atkal tad produktu pietrūks. Bet, jebkurā gadījumā, paldies par prezentāciju. Paldies Agņo kungam, un tagad Stojanov kungs. Un pēc tam... Господин председателю, даже до известен степен се радвам, че колегата Агньо така... Paldies, priekšsēdētāji. Es ar lielu gandarījumu noklausījos Agņo kunga izteikumos. Може да посочи въпросите, които всъщност са. Un viņš patiešām ir tāds pārliecināts lauksaimnieks, tādēļ viņš runāja ļoti konkrēti. Man ir radies tāds priekšstats, ka Viņš it kā pat ir pret tiešajiem maksājumiem, jo tiešie maksājumi ir tāds briesmīgs ierocis, kas iznīcina lauksaimniecību. Un vēl Egņo kungs pieminēja ko ļoti svarīgu, proti atšķirība starp tiem noteikumiem, normām, kas jāievēro mūsu zemniekiem un tiem, kas ir jāievēro lauksaimniekiem trešās valstīs. Es nevaru piekrist tādai ļoti vienpusīgai ainai vai tādam tūredzīgam skatam jo Eiropas Savienības uh, lauksaimniekiem, protams, ir jāievēro normas, bet tas ir domāts, lai viņi varētu ražot kvalitatīvākus produktus. Bet nevienmēr šeit tiek ražoti labi produkti. Piemēram, dzīvnieku labturība nav automātiski saistīta ar augstas kvalitātes produkciju, un mēs domājam, ka, piemēram, ja lopiņš ir dzīvojis labos apstākļos, bijis veselīgs, tad beigās produkts būs labāks kvalitātes, bet īstenībā tā nav vēl nekāda garantija минути. Почти не е имала заседания, която се обсъждат най-различни въпроси. Un man šķiet, ka šis jautājums gandrīz vienmēr ir ticis pieminēts, kad esam tikušies tālāk. Daži jautājumi par PTO. Uh, Agņū kungs šeit minēja ļoti konkrētus piemērus. Visi zin, ka katra valsts subsidēs savu lauksamniecību. Nu, katra valsts, ko tādu darītu. Ja mēs tagad mēģināsim mest akmeni otra dārziņā, arī bakstīt ar pirkstu uz citām PTO valstīm un vainot tās kaut kādos pārkāpumos, nu tad beigās tam visam nebūs ne gala, ne malas. Tātad, ja jūs vainosiet kādu valsti, tad cita valsts pievienosies pirmajai, un tad beigās būs īsts aburtais loks. Un mēs baidīsimies vispār šos jautājumus jau kad pieminēt. Protams, mums ir jāraizējas. Es atvainojos, mums nevajadzētu raizēties, ka PTO mums šeit radīs problēmas. Bet es domāju, nevajadzētu lauksaimnieku intereses pakļaut eh, tam, kas notiek eh, kaut kādās starptautiskās organizācijās. Protams, mums ir pirmām kārtām savi eh, lauksaimnieki jāaizstāv PTO, un pēc tam tikai jādomā, kas par to sakāms būs citām valstīm. Tagad gribēju pavaicāt dažus jautājumus mūsu referentam, runājot par tiešajiem maksājumiem. Īstenībā viņš savā prezentācijā visu sistēmu kritizēja. Varbūt, ka jūs varētu piedāvāt kaut ko citu. Kas tā tad būtu alternatīva tiešajiem maksājumiem? Kādu citu politikas jomu jūs varētu piedāvāt, lai aizvietotu tiešos maksājumus? Un vēl viens jautājums, jo uh, referents visai kritiski izteicās par zaļināšanu pirmajā pīlārā un teica, ka to vajadzētu īstenībā ievietot otrajā pīlārā. Bet ko jūs teiktu, ja mēs to vispār atceltu, ja mēs zaļināšanu atceltu kā principu? Vēl viens jautājums. Runājot par produktu importu par tādu produktu importu, kas tiek ražoti saskaņā ar netik augstām normām, kas valda Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Olēničaka kungs. Un pēc tam Martins Hoislings lūdzu. Koležanki, koledzi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dargie kolēģi. Našai debače, kurā trvā jau od vielu mēnešu. Es tik bieži neizsakos, bet es ļoti uzmanīgi klausījos šajās diskusijās, un, protams, diskusijas par KLP notiek kādu brīdi. Es gribēju pateikt, ka Polijā divus gadus strādāju kā lauksaimniecības ministrs biju ministrs tad, kad Polija iestājās Eiropas Savienībā, un KLP man ir labi pazīstama. Runājot par praktiskākiem apsvērumiem, es biju arī atbildīgs par KLP īstenošanu Polijā. Klausoties eh, prezentācijā, es gribētu teikt, ka varu piekrist referentam eh, ļoti daudzos aspektos. Vai mums tas patīk vai nē, KLP eh, tiešo maksājumu jomā un otrā pilāra jomā bieži vien ir atkarīga no nejaušībām. Mēs te runājam par kaut kādiem mehānismiem, par finansēšanas mehānismiem, lai varētu finansēt ražošanu konkrētos uzņēmumos, bet bieži vien tas ir tā, tam ir tāds gadījuma raksturs. Viens no e, iepriekšējiem runātājiem teica, ka ir jau grūti panākt godīgu līdzekļu sadalījumu pat vienas valsts ietvaros, nemaz nerunājot par dažādām valstīm. Tātad šeit ir tāda netaisnīga sadala. Mēs atceramies, eh, ka mehānisms tika izveidots, tāds vēsturisks mehānisms, un tas joprojām tiek izmantots. Un, protams, eh, komisijas priekšlikums to nekādā veidā nemainīs. Mums tas ir jāsaprot. Tas pats attiecas arī uz eh, atšķirībām starp dalību valstīm. Mēs runājam par tādu nejaušu finansējumu lauksaimniekiem. kāda ir proporcija starp ražošanas uzturēšanu? Atse... Tā tad nav tādas proporcijas uh, starp ražošanas uh, uzturēšanu pie dzīvības vairākos uzņēmumos. Mums ir jārunā par to, ka atbalsts tiek sniegts gan ļoti produktīviem uzņēmumiem, gan tādiem, kas uh, neražo tik daudz. Mums, protams, ir jārunā par uh, ieņēmumu atbalstu, un daudziem cena ir svarīgāka par tiešajiem maksājumiem cenu, ko uh, e, cilvēks saņem par saražoto produktu. Protams, mēs te varam vēl runāt gari un plaši, bet Mēs nevaram tā vienpusīgi aplūkot KLP. jāsaprot, ka mēs te kaut ko mēģinām grozīt, bet sistēma pati par sevi ir diezgan sastingus, tur ir grūti kaut ko grozīt. Mēs te ieviešam zaļināšanu, mēs ieviešam kaut kādas jaunas definīcijas, un tad komisija mums stāsta, eh, ko viņi ir pierādījuši, un mēs ko līdzīgu dzirdējām arī padomē. Dānijas ministra teica, ka viņi neieviesīs zaļināšanu. piemēram, labi, mēs neko nemainīsim, bet izmantosim skaistākus vārdus. Tātad šis aktīvais lauksaimnieks, jauna definīcija. Mēs īstenībā mēģinām atrast jaunas definīcijas, kas būtu visiem paprātām, bet pēc būtības neko nemainām, un problēmas jau nepazudīs pašas no sevis. Mums uz uzņēmumiem ir jāskatās ar savādāku skatu. Kopīgā lauksaimniecības politika īstenībā dažiem ir tāds kā sociālais pabalsts un mēs e, tiešos maksājumus sadalām netaisnīgā veidā. Mēs maksājam pēc platībām e, un mēs e, maksājam nevienlīdzīgas summas jaunajās un Vecajās dalību valstīs ir eh, nabadzīgi cilvēki, bagāti cilvēki, lieli uzņēmumi, mazi uzņēmumi, eh, vienā nodarbināts desmit cilvēki, citā simts, un visi saņem vismaz eh, to pašu summu. Tādēļ ir nepieciešams pamatīgs izmaiņas, un uz visu to ir jāskatās pietiekam lietišķi un augstasinīgi. ja mēs mēģinām profesoru kungu kritizēt par to, ka viņš beidzot ir runājis patiesu valodu, tad man šī kritika nav pieņemama. Piemēram, dalību valstu deputāti, senatori eh, sūdzējās par KLP, teica, ka tā neatbilst mūsu vajadzībām un tā tālāk. Bet ja kāds no ārpuses pasaka to pašu, tad mēs aizstāvam šo mehānismu. Atkārtošu to piemēru, ko minēja viens no iepriekšējiem runātājiem. Proti, mēs aizstāvam ko tādu, e, kas citās dalībvalstīs nemaz nav tehniski iespējams. Es gribēju teikt, ka ir jāatbalsta otrais pīlārs, bet ir jāparūpējas, lai mehānismi novestu pie dzīves kvalitātes uzlabošanas lauku reģionos. Ja, piemēram, lauku reģionos ir eh, pieeja internetam, tad eh, labāk attīstās mazu uzņēmumu. Tas tika teikts. Un, protams, ja tur ir eh, atvērts skolas, tad tas uzlabo dzīves kvalitāti kopumā. Publičnih. Jest čas, ir Protams, ir jāparūpējas arī par piekļuvu vispārīgas nozīmes precēm. Un beidzot ir pienācis īstais brīdis, lai komisija kopīgi ar dalībvalstīm par to visu runātu. Es domāju, ka profesora sagatavotais dokuments ir viens no labākajiem dokumentiem, kas ir ticis prezentēts Eiropas parlamenta komitejā pēdējā laikā. Paldies! Mārtiņš Hoislings un pēc tam Brita Reimers lūdzu. Profesor kungs. Nu, es esmu nedaudz apjaucis, es pat nezinu, vai es jums varu pateikties par uh, prezentāciju. Es īsti nevaru saprast, ko jūs gribējāt mums pateikt. Jūs teicāt, ka jūs esat uh, ekonomists un jums nav nekādas sajēgas eh, no lauksaimniecības, nu, vai jūs esat uh, ieradies nepareizajā komitejā, vai jūs tiešām neko nesaprotat no lauksaimniecības. Jūs teicāt uh, te par Uh, ieņēmumiem, ka tas nav saistīts ar pēļņu īsti un, un uh, Es gribēju teikt, ka Vācija nav uh, nabadzīga valsts, bet puse no ieņēmumiem nāca no ieņēmumu pārnesumiem, pārskaitījumiem uh, no Eiropas Savienības. Un ja es teikšu, viņiem atkārtošu tātad Vācijas lauksaimniekiem jūsu vārdus, tad viņi uz mani skatīsies vienkārši lielām acīm. Uh, Un ja jūs teicāt, ka nepareizie cilvēki saņem naudu, jā, tā ir taisnība. Un ar lauksaimniecības politikas reformu mēs gribam beidzot pret to cīnīties, lai nosakot eh, galējos griestus, mēs varētu novērst to, ka nauda nonāks nepareizajās kabatās. Un jūs te gribat uzreiz izsvītrot aktīvo lauksaimnieku. Protams, par to ir jārunā. Jūs šeit minējat kādu universitāti, kas nesaņēma atbalstu, lai turētu 600 govis, nu, bet īstenībā tad varbūt par to vajadzēja runāt citā vietā, tam nav nekāda saistība ar diskusijām, ko organizējām šodien. Es nezinu, kas jūs vispār uh, uzaicināja uz komiteju, lai jūs stāstītu par tādām lietām, kas uh, vispār neiedars kontekstā. Jūs runājāt šeit par PTO, Es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu mūs iesūdzējis PTO. domāju, ka Eiropas Savienības lauksaimniecības politika īstenībā ir ļoti laba un eh, salīdzinājumā ar citām industriālām valstīm eh, mēs ražojam ļoti kvalitatīvus produktus un nepārkāpjam PTO principus. Doha sarunu kārta, nu pagaidām tas nav pats eh, aktuālākais temats. Mums ir daudz vairāk jārunā par dažādiem bilaterāliem, daudz divpusējiem nolīgumiem. Ja, letztes Jahr mit unserem Ausschuss. Pagājušajā gada mēs ar komitejas delegāciju devāmies uz ASV, un mēs varējām, jā, jūs pats to ļoti skaidri un gaiši pateicāt, ka uzskatāt, ka lauksaimniecībā politika, lauksaimniecības politika grib atteikties no struktūrālām izmaiņām. Nu, tie ir tikai tukši vārdi. Struktūra politikas izmaiņas nozīmē to, ka it kā tā būtu nemoderna lauksaimniecība, ko mēs nevaram uh, atļauties. Un, piemēram, ASV ir 700 tūkstoši lauksaimniecības uzņēmumu, un ministre teica, ka viņiem ir jau 300 tūkstoši par daudz. Un ko tad jūs te varētu runāt par eh, Eiropas Savienību, ja mēs salīdzinātu to situāciju ar ASV? Un, protams, mums ir uh, jāaizstāv savu lauksaimniecības politika, Uh, padomājot uh, par uh, lauksaimniecības vērtību, par tās nozīmīgumu reģionos. Un īstenībā daudz Eiropas reģionu izskatīsies daudz savādāk, ja tajos vairs nebūs šo aktīvo lauksaimnieku. Un mums ir jāsaprot, ka šādas intensīvas ražošanas struktūras ir nepieciešams. Un tas, ko jūs teicāt, īstenībā bija tīrākā ekonomikas profesora ideoloģija. Un e, ja jūs mums te stāstāt, ka mēs izdodam naudu, ko mums nevajadzētu izdot, tas galīgi neatbilst realitātei. Un es gribēju no jums uzklausīt konkrēts priekšlikums, bet nē, šeit bija nula priekšlikuma. Es neko no jums nedzirdēju. Tātad ekonomikas profesors e, mums te pastāstīja, ka mēs īstenībā darām lieku darbu. Nu, man tas nav paprātam. Paldies. Bene. Grazie, Martin. Brita Reimers un poi Megine. Paldies, Brita Reimers un tad Magines skundze. Nu, īstenībā mans uh, skatījums ir daudz savādāks. Nevienu tas arī neizbrīnīs. Es domāju, ka jūs ļoti labi un vaisirdīgi atspoguļojāt problēmas būtību, un jūs arī izteicāt priekšlikumus. Jūs teicāt, ka būtu labāk samazināt līdzekļus pirmajā uh, Eh, pīlārā un vairāk līdzekļus pārnest uz otro pīlāru, lai varētu politiku veidot efektīvāku un eh, atbilstošāku reģionālajām prasībām. Domāju, ka tas ir labi un tas varētu samazināt arī birokrātiju, jo runājot par eksistences nodrošināšanu lauksaimniekiem mums būs grūti uh, attaisnot tādu reformu, kas uh, nepalīdzēs paaugstināt ieņēmumus lauksaimniekiem. Jāsaprot, ka patiešām birokrātiskais sloks ir pieaudzis ar katru jaunu reformu. Un, ja jūs, piemēram, skrūvējat skrūvīti, jūs to varat skrūvēt uzgriezni līdz noteiktam brīdim, bet, kad tas būs uzskrūvēts pārāk stingri, tad vienā brīdī tas nokritīs no skrūves. Un šeit mums nevajadzētu atkārtot to pašu situāciju. Mums uh, ir jāsaprot, ka vienā brīdī arī uh, lauksaimniekam tas būs līdz kaklam. Viņš teiks, es nevaru vairs tādā veidā saimniekot, jo lauksaimnieks uh, taču ir cilvēks, kam ir jāgūst arī pēļņa. Viņš nav tāds tīrs altruists, kas darbojas tikai sabiedrības labā. Protams, mums ir jārunā arī par konkrētajām politikas jomām, par uh, lauksaimniecības politiku, kas ir uh, ar konkrētām vadlīnijām. Un ir jāpadomā par godīgu atalgojumu mūsu lauksaimniekiem. Un ka tika piedāvāts to ievietot otrajā pīlārā, tas man šķiet veiksmīgāk ar dažādu līgumu un programmu palīdzību. Tad lauksaimniekiem tiek eh, izteikti konkrēti priekšlikumi, protams, viņiem ir jāpild arī zināmas sabiedrības vajadzības. Un mēs to nedarām ar tiešajiem maksājumiem. Mēs zinām, kas šodien notiek ar tiešajiem maksājumiem. Es domāju, šeit ir pietiekami daudz lauksaimnieku, kas man varētu piekrist tātad šajā komitejā. Un daudzi zin, ko uzņēmumi eh, saņem kā tiešos maksājumus. Un es domāju, tas ir viens no uh, iemesliem, kādēļ lauksaimniekiem joprojām ir zemāki ieņēmumi. Ko tad Makšerī, eh, kas viņam bija prātā, kad viņš eh, piedāvāja KLP? Jāsaprot, ka ne visas reformas noved pie cerētā mērķa, bet mums skaidri un gaiši ir jāpasaka, ka krīzes laikos beidzot ir jāveido godīgāka lauksaimniecības politika un jāpasaka, kuras bija vājās lietas, kas īsti nedarbojās. Mums varbūt ir jāmaina savs domāšanas veids un nevajadzētu uzreiz eh, katru, kas atļaus pateikt, ka ir jādomā savādāk, sāk uzreiz eh, viņu nopelt un nolamāt. Un, eh, ja mēs patiešām eh, te tu, kulsim tukšas salmas, tad mēs vienkārši ieskriesim ar galvu sienā un neko nepanāksim un nepalīdzēsim tādā veidā saviem lauksaimniekiem. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ja kāds atnāk ar tādu svaigu skatu un atļaujas runāt savādāk valodu nekā uh, pieņemts un gribēju pateikt profesoru kungam paldies. Bene, grazie Britta. Adesso...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 Okay, you hear me now? Vai tagad var dzirdēt manis teikto? Tad es atkārtošu vēlreiz. Es vēlētos um, pateikties par šo prezentāciju. Es iepazinos ar jūsu prezentāciju pirms šīs sanāksmes atvainojos, ka nokavējos. Es domāju, ka ir milzīga atšķirība uh, starp politiķiem un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Tas atspogļojas arī šajā prezentācijā. Es domāju, ka būtu bijis ļoti vērtīgi dzirdēt šo prezentāciju varbūt pirms diviem gadiem. Es domāju, ka šobrīd mēs esam pavisam citā pozīcijā. Un ja mēs būtu uzklausījuši to, teiksim, vakariņās pie vīna glāzes, tad mēs varbūt būtu ieinteresētāki. Bet es vēlētos, lai šajā parlamentā notikt praktiskāks diskusijas par priekšlikumu, kas, pie kur mums tagad jāstrādā. Un ja es varbūt izklausos uh, nedaudz aizskaitināt, nu, lai nu tā būtu. Uh, Es vēlētos teikt arī eh, vēl sekojošo. Es esmu lauksaimniecības ekonomisti. Es nesāktu no šādas pozīcijas, bet mēs esam tādā pozīcijā, kādā mēs esam. Mēs esam sarežģītos apstākļos, tāpēc, ka ir notikušas vairākas reformas kopējā lauksaimniecības politikā. Mēs šajā komitejā cenšamies darīt visu iespējamo ar ļoti ierobežotu budžetu un sarežģītiem instrumentiem. Esmu iepazinusies ar Jaunzēlandes uh, modeli, ASV modeli, arī Kanādas modelis ir ticis apspriest šeit. Un es domāju, viens, kas pietrūk jūsu prezentācijā, ir tas, ka Eiropas Savienībā mēs runājam par teritoriālo līdzsvaru, un tas mums ir jāatbalsta. Uh, lauksaimniecības jautājums ir ārkārtīgi uh, sarežģīts. Uh, uh, diemžēl uh, lauksemniekiem nav nekāds teikšanas eh, par to, cik maksā viņi izēvielas un eh, cik viņi saņem par savu produkciju. Un te ir vēl kāda jauna dimensija, kas ir saistīta ar eh, šiem te publiskajām precēm. Mums būtu nepieciešams diskutēt par šo jautājumu. Tad varbūt būtu vieglāk arī vienoties par kopēju lauksaimniecības politikas budžetu. Es domāju, ka vienīgās skaidrās rekomendācijas šajā, um, šajā ziņojumā ir patiesībā šī līdzekļu pārnešana no viena pilāra uz otru, ko mēs noraidījām. Un arī, kas saistīts ar aktīvajiem lauksaimniekiem, vai ja mēs atsakamies no šī principa, ko tad, ar ko mēs varam aizstāt to? Ja mēs palūkojamies uz Jaunzēlandes modeli, tad viņi viens dienas laikā atteicās no šīm subsīdijām, un tas atstāja milzīgu ietekmu uz lauksaimniekiem un arī uz banku sektoru. Un Eiropa neies šādu ceļu. Un tas, ko mēs cenšamies panākt savās debatēs šobrīd, ir varbūt uh, vest šādas te intelektuālas diskusijas kā šodien, bet mēs vēlamies grozīt priekšlikumu, ar kuru notiek centieni pārdalīt uh, līdzekļus, bet arī neredīt pārāk lielu šoku sistēmā. Tāpēc es uh, labprāt vēlētos dzirdēt, kā mēs to varētu paveikt. Un es piekrītu vienam, kas izskanēja jūsu prezentācijā par šo iespējamo efektu, kāds varētu būt uh, mm, tiešiem maksājumiem. Varbūt, ka tiem ilgtermiņā nav uh, ietekmu uz uh, lauksaimnieku ieņēmumiem, bet ir zināma, uh, tas tomēr garantē zināmus uh, līdzekļus. Un man interesēja arī tas, ko jūs teicāt, ka lauksaimniecība ir šokējoši atkarīga no tiešiem maksājumiem, bet es vēlētos teikt, ka varbūt tas nemaz nav tik šokējoši. Tas ir tā, kā tas ir, un kā gan tas varētu būt citādi. Uh, Vai mēs vēlamies, lai tagad patērētāji maksātu vairāk par uh, šo produkciju, par, šiem, uh, par šīm publiskajām precēm? Es piekrītu Aņo kungam un Hoisling kungam. Es vēlētos vairāk ieteikumu no akadēmisko apriņu pārstāvjiem par to, ko tad mēs varētu darīt, kā viņi to uztver. Paldies! Grazie, Marija! Grazie! Adesso... Paldies, Marija! pēc tam uh, Sikers kungs un tad Dantēna kungs. Ir 2012. gada 29. februāris. Un pēc četriem gadiem atkal būs 29. februāris. Un kādas ir kopsakarības. Un mēs visi dzīvojam Eiropas Savienībā, KLP darbojas jau vairākus gadus, bet tagad daži jautājumi profesoram. Vai uh, veidojot savu pētījumu, jūs ņēmāt vērā īpašos uh, lauksaimniecības parametrus Eiropā, vai jūs šeit domājāt tikai par brītu īpatnībām? Vai jūs iepazināties ar visām atšķirībām, kas valda starp dalību valstīm? Kas notiktu, ja, piemēram, nebūtu atbalsta mūsu lauksaimniekiem? Vai politiķi vispār var atļauties padarīt visu uh, pārtiks produktu nodrošinājumu atkarīgu no importiem. Cik lielā mērā? Nu, kas tad eh, notiek? Mēs to pieredzējām, eh, piemēram, energotirgus jomā un naftas tirgus jomā. Mēs esam ļoti atkarīgi no importiem. Ja kāds pieņem šādu lēmumu, kas notiktu? Krīze sākās ar pārtiks produktu krīzi 2007. gadā. Tas neskar Eiropu tiešā veidā, bet vienu brīdi plenārsēdē pat tie deputāti, kas bija pret KLP, teica, ko tad mēs varētu darīt KLP labā, lai mums nevajadzētu rūpēties par pārtiks produktu trūkumu Eiropas Savienībā. Protams, varētu pavaicāt, kādēļ konkrēts pārtiks produkts maksā tik un tik, kāda cenas tiek veidotas. Ja mēs varbūt balstītos uz citām hipotēzēm, eh, šie pieņēmumi arī izskatītos savādāk. Protams, mēs varam bruņoties pret krīzēm, bet uh, tas ir arī atkarīgs no konkrētiem apstākļiem. Bet dzīve ir daudz sarežģītāka. Mūj kolēga, pšļāčiel. Mans kolēģis, mans draugs lauksaimniecības ministrs Lēņičaks piedāvāja ļoti interesantas tēzes. Es gribēju pavaicāt, vai tu to pašu teiktu atklāt arī Polijā? Jā, kāpēc jūs tad jau cenā teiku? Un kā tad tas tiks vērtēts sabiedrībā? Un visbeidzot, profesora kungs, vai jums nešķiet? Jā, Eiropas Savienībā ir tiešie maksājumi. Kas ir atšķirīgi? Un tam ir zināms pamats. Protams, to visu nevar mainīt vienā rokas mājienā. Bet, ja lauksamnieki katrā valstī dara vienu un to pašu, kādēļ tad, piemēram, viens saņem vairāk un cits mazāk. Viņi tur īsteno Natura 2000, sargā vidi un tā tālāk, bet viņi saņem atšķirīgas summas. Žēl, ka mums ir tik maz laika. Tad varbūt mēs varētu tā pamatīgāk ar jums apspriesties. Excuse, Grazie, Excuse me. Please. Lego, Oleničak, hai diritto di replika. Lūdzu, Leničak, kungs, jums iespēja izteikties. Mojum prijateļovi, panu poslovi. Es gribēju atbildēt savam draugam Sikierska kungam. Man ir liels prieks ar jums uh, kopā strādāt. Es vienmēr esmu atklāti paudis savus uzskatus par lauksaimniecības politiku. Gribēju pateikties savam skolotājam, ka viņš to augstu vērtē. Tas man ir ļoti svarīgi. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka ir jārunā patiesība. Un tieši tādēļ arī lauksaimnieki mani ciena. Mums ir jāsaprot, ka KLP ietekmē dzīvi un lauksaimnieku dzīvi, vai tas tā notiek, patiešām mēs varam atbildēt arī jā. Un, ja man tas būs jāsaka poļu zemnieku priekšā, es eh, to arī darīšu. Paldies! Mišēl, lūdzu. Merci, <clears throat> monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Man būs eh, cita rakstura pārdomas, cienījamais profesor Kungs. Jūs vairāk kārt pierādījāt to, vai vismaz apgalvojāt to, ka kopējā lauksaimniecības politika nav ļāvusi mums nodrošināt eh, ieņēmums, kas būtu taisnīgi salīdzinot ar pārējo eh, sabiedrības daļu. Un es domāju, ka šajā jautājumā neviens nevarētu jums runāt pretī, bet vai kā ekonomikas speciālistam, vai jums būtu pētījuma rezultāti, eh, kas pierādīja to, kāda būtu kopējā lauksaim, kāda būtu situācija, ja uh, ja nebūtu bijušas šīs te palīdzības no pirmā pīlāra kopējā lauksaimniecības politikā. Otrs jautājums jūs pieminējāt iespēju pārnest līdzekļus uh, uz otro pīlāru, un jūs uzstājāt uz to, ka ir jādod iespēja katram darīt, uh, ko viņš vēlas, bet vai jūs uzskatāt, ka tas ir saskaņā ar Eiropas Savienības uh, vispārējo garu proti, uh, Mēs cenšamies izveidot uh, milzīgu tirgu, kurā uh, tie noteikumi, pēc kādiem mēs visi strādājam, ir pēc iespējas taisnīgāk un vienādi visiem. Uh, tāpat jūs arī vairāk kārt atsaucāties uz PTO. Jūs pat uh, gandrīz vai izmantojāt tādu kā draudu, kas varētu būt šī, šī te PTO. Uh, bet es uzskatu, ka Dohas saruna rauns ir mirst, tas ir, un varbūt, ka um, citos apstākļos mums uh, būtu iespēja turpināt šo projektu, bet es domāju, pasauli ir ievērojami mainījusies pēdējo gadu laikā, uh, ir parādījušies jauni spēcīgi spēlētāji, uh, cits pieprasījums, uh, kas attiecīgi arī maina kopējo lauksaimniecības politiku un lauksaimniecību kā tādu. Un runa ir par pārtiks ražošanu, kas ir vissvarīgākā. Vai jūsuprāt, šis spēku samērs nav pārgājis no eh, Pasaules tirdzniecības organizācijas uz G20 un um, pārtiks un lauksaimniecības organizāciju, un patiesībā PTO tiek aizstāta ar divpusēju pieeju, nevis daudzpusēju pieeju. Vēl kas, e, savā pētījumā jūs, atstā, jūs atsaucāties uz cenu svārstībām. Tas ir jauns elements vai vismaz e, tam ir jauni apmēri pēdējo gadu laikā, un vai jūs varētu nākt klajā ar priekšlikumiem, kas ļautu lauksaimniekiem um, cīnīties ar cenu svārstībām, tā skaitā arī to, kā mēs varētu pārdalīt uh, kopējās lauksaimniecības politikas maksājumus. Paldies! Tagad vārds Kaļinovs kungam. Priekšsēdētāji, tiešie maksājumi domāju, vairums tam piekritīs, ir saistīta ar daudziem trūkumiem. Protams, mēs varam piekrist profesora tēzei, ka tas varētu arī paaugstināt zemes cēnu un varētu runāt par li godīgāku līdzekļu sadali, bet es varu piekrist tai tēzei, ka vajadzētu vairāk atbalstīt otro pīlāru, tam jābūt stabilākam. Polijā esam guvuši ļoti interesantu pieredzi. Līdzekļu sadala bija apmēram 50 pret 50 polijā. Mēs arī pieredzējām, ka lielākā daļa no līdzekļiem eh, tiešajos maksājumos nesasniedza pašus lauksaimniekus, bet gan zemes īpašniekus. Un es jums nepiekritīšu, ka aktīvā lauksaimnieka definīcija ir jāsvītro un ka tas ir nepareizi. Īstenībā tieši aktīvie lauksaimnieki ir tie, kam jāsaņem līdzekļi. Protams, maksājumiem ir arī daudz trūkumu, bet Mēs to neapšaubām. Nu, mums ir jāatceras, ka tiešie maksājumi visā Eiropā nu, nozīmē gandrīz pusi no lauksaimnieku ieņēmumiem. Tas galīgi nav nekāds sīkums. Ja nebūtu tiešo maksājumu, kas tad notiktu? Atbildi ir ļoti vienkārša. Vai nu vajadzētu pacelt produktu cenas Eiropā, domāju, neviens to neuztvert ar sajūsmu. Mēs gribam, lai visiem patērētājiem būtu pieejama pārtiks produkti par normālām cenām. Bet tas nozīmē, ka ražošanai ir jābūt ļoti koncentrētai, intensīvai ar visām no tā izrietošajām sekām. Neskatoties uz daudziem trūkumiem, tiešiem maksājumiem ir savs guvums. Paldies! na temat sprawiedliwego podziału. Pan profesor się ogra... Prezentācijā es labprāt e, būtu gribējis dzirdēt ko vairāk par godīgu līdzekļu sadalu, bet profesor Kungs, jūs teicat, ka tas ir politiķu uzdevums. Bet šeit jau rodas galvenās problēmas. Man ir tāds vispārīgs dabas jautājums. Kādā veidā, piemēram, britu, spāņu, portugāļu, poļu lauksaimnieki var konkurēt savā starpā, piemēram, cūkopji. Viens saņem 200 eiro par hektāru, cits saņem 400-450 eiro par hektāru. Nu kā tad viņi var konkurēt? Un nu, viņi ražo vienu to pašu, viņi audzē cūkus. Šādiem jautājumiem mums ir jānodarbojas. Un nevajadzētu pieņemt to, ko teica Čelaškungs. ka, piemēram, maksājumiem ir kaut kādas eh, pamatfunkcijas, lai eh, izlīdzinātu te atšķirības starp neto maksātājiem un tiem, kas saņem vairāk līdzekļu. Paldies. Galinovski, jā. Paldies, Jāra kungs, lūdzu. Jā, vielen, eh, vielen dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es pats uh, savā birojā varēju sekot jūs prezentācijai uh, un daudzējādā ziņā varu jums piekrast, jūs piedāvājat arī vairākas alternatīvas. Un, protams, katrs var nodarboties ar lauksaimniecības politiku, bet jūs aizmirsāt pieminēt kaut ko konkrētu. Uh, KLP radās, lai varētu nodrošināt ieņēmumus lauksaimniekiem, lai saglabātu lauksaimniecības struktūru, bet KLP radās arī tādēļ, lai mūsu pilsoņiem un pilsonēm varētu piedāvāt pamat pārtiks produktus. Nu jā, tagad tas izklausās varbūt tā pārspīlēt, nu mums taču ir pietiekami daudz produktu, kas tad tas ir par argumentu, un ja, piemēram, kāds kaut ko nevarēs te Eiropā saražot, tad es to nopirkšu pasaules tirgu. Un vēl viens piemērs. Cik daudz mums izmaksā tas, ka mēs nesam pilnīgi neatkarīgi energojumā? Nu, paskatieties uz bilancēm, uz skaitļiem, un ir ļoti jauki, ka principā pārtiks produktu ražošanā mēs esam neatkarīgi no trešajām valstīm, esam patstāvīgi, un mūs neviens arī nevar šantažēt ar pārtiks produktu cenām. Ja jūs to negribat, nu jā, tas ir tāds lēmums, ko mēs šeit nepieņemsim, to pieņems sabiedrība. Ja mēs pilnībā liberalizēsim uh, lauksaimniecības politiku, tad mēs atteiksimies no saviem iekšējiem principiem. Tas ir visai bīstami. Un ko tad mums tas viss maksās? Tagad tas izmaksā mm, 27 centus uz vienu pilsoni dienā. Tātad to, tik daudz mums maksā pārtiks produktu nekaitīgums. Domāju, tā ir adekvāta cena. Ja jums šķiet, ka tā nav adekvāta cena, mēs par to vēl varam diskutēt, un jūs to man varat paskaidrot. Tātad pirmais jautājums, vai jūs uh, to ņēmāt vērā, domājot arī par pārtiks produktu nekaitīgumu? Nekaitīgumu jūs, protams, varat trīs nedēļas dzīvot bez automašīnas, bet ne bez ēdiena. Uh, Es esmu lauksaimniecības politiķis un mani bieži vien kaitina tas, ka mēs nesam pietiekami plaši izskaidrojuši to, ko tad īsti nozīmē uh, lauksaimniecības politika. Un es pats kopš 90. gadiem darbojos šajā jomā. Un mūsu zemnieki ir pieņēmuši un pārdzīvojuši daudz reformu. Tā tas ir. Nu, ik pa trim gadiem mēs esam ieviesuši reformas. Runājot par uh, uzņēmēju darbībai atbilstošākām struktūrām, par videi atbilstošākām struktūrām un tā tālāk. Nu, kādi bija panākumi pirmām kārtām? nav uh, eksporta subsīdiju un sākumā puse no izdevumiem bija saistīta, lai uzturētu eksporta subsīdijas. Tās vairāk nav vajadzīgas. Un, piemēram, 27 uh, centi uz vienu cilvēku, tātad cenas ir pazeminājušās. Kādreiz tie bija 35 centi uz vienu cilvēku dienā. Uh, Un, Gines kundzei, man ir jāpiekrīt, politiķa uzdevums ir veidot politiku, pieņemt politiskus lēmumus, un es lūgtu, lai jūs paskaidrotu, kā veidot mūsu lauksaimniecības politiku godīgāk un efektīvāk. Paldies! Ultimo intervento, Albert. Pēdējais runātājs Alberts Lūdzu. Es uh, īstenībā nolūku pieteicos runāt kā pats pēdējais, jo gribēju uzklausīt to, ko teiks mani kolēģi. Uh, profesora kungs, jūsu izteikumi bija ļoti interesanti un uh, varu piekrist uh, dažām tēzēm, dažām gan nē. Runājot par PTO Nezinu, cik daudzas valstis esat apceļojis, es esmu bijis vairākos lauksaimniecības reģionos, un ja es redzu, e, kas notiek citās pasaules valstīs, kā tur vienkārši tiek postīta daba, e, nu tad esmu priecīgs, ka mums Eiropā ir KLP. Es, piemēram, biju ASV, lidoju no Ņujorkas uz Losandželosu, un mēs redzējām, uh, Kalifornijā. Gefragt, warum darum, äh, rundkreise so bewest... Apstādījumus äh, kultu, tātad äh, lielu zemes platības, kas bija pilnībā dzeltens, tātad izžuvušas. Un man viens lauksaimnieks teica, ka tur viņiem aizvien dziļāki uz, urbumi ir jāveic, lai tiktu pie uh, ūdens, līdz ar to irigācija daudzās vietās nav iespējama, un tas samazina mm, lauksaimniecībā izmantojamo zemi, un Ķīnā arī notiek kas līdzīgs, un mums ir jāzina, ka 40% no labības. Ministra. Uh tiek um, apūdeņoti ar uh, dziļūdens ūdeni. Es biju Brazīlijā, Brazīlijas vidienē, Petrolīnā. Tur arī ir ļoti daudz lauksaimniecībā Uh, apsaimniekotās zemes un vairākas upes ir burtiski izsau, izsusinātas. Un ko tad mūsu vides uh, aizsargātāji teiktu, ja, piemēram, tiktu izpumpēta tukša reina pie ķēlnes vai Donava pie vīnes? Nu, mēs tādu lauksaimniecības politiku negribam redzēt. Īstenībā mūsu lauksaimniecības politika ir atbilstoša daudz augstākām vides kvalitātes normām nekā citās pasaules valstīs. Un, ja mēs gribam runāt par ilgspējīgu lauksaimniecību, tad ir jāpieņem ka konkrēti maksājumi no pirmā pīlāra nonāk pie mūsu zemniekiem. Vēl kāds aspekts ko ir paveikuši mūsu lauksaimnieku. Es vairākas reizes eh, šo piemēru esmu minējis, bet profesora kungs, jūs to nebijāt, jūs tad nebijāt klāt. 27. jūlijā 61. gadā es noliku tiesības, lai varētu vadīt traktoru. Un toreiz uh, es saņēmu par vienu Es, es gribu teikt, ka toreiz, piemēram, avīze, ko regulāri pirku, maksāja 5 centus un par vienu kilogramu labības saņēmu 25 centus. Eh, un tagad šī avīze maksā 70 centus un par labību saņem tikpat daudz. Un īstenībā, ja mē, cenas, um, labības cenas pieaugtu tikpat ātri kā avīžu cenas, tad mums tagad par vienu kilogramu labības vajadzētu saņemt 350 centus. Un, ja es, piemēram, saņemu 300 eiro uh, izlīdzinājumu maksājumus, es, uh, man joprojām paliek 260 eiro pāri. Ko es ar to visu gribēju teikt? Eiropas uh, lauksaimniecība pateicoties produktivitātei un mūsu lauksaimnieku centīgumam ir panākusi to, ka Eiropas patērētāji un patērētājas var maksāt normālu cenu par pārtikas produktiem, bet mēs tajā pašā laikā neapdraudam ne lauksaimniekus, ne dabu. Tādēļ jūsu tēzes man pilnībā nav saprotams. Gribēju, lai jūs varbūt konkrētāk pastāstāt par to. Gemeinsame Agrarpolitik vorstellen Kāds ir jūs redzējums uz kopējo lauksaimniecības politiku? Nu, es gribēju dzirdēt konkrētāks priekšlikums. Paldies! Bene, grazie. Abbiamo avuto. Paldies! Šīs bija ļoti interesants debatas. Tagad dosim vārdu mūsu viesim. Es vēlētos, lai jūs mums palīdzētu arī ar konkrētiem priekšlikumiem. Jo mums jau ir uz galda šī kopējā lauksaimniecības politikas reforma, bet mums ir jāpieņem lēmumu, mums ir jābalso, mums ir jā, jāievieš izmaiņas, mums referenti ir apņēmušies to darīt, un laika mums ir atlicis pavisam maz. Tagad vārds jums, un lūdzu Izmantojiet šīs minūtes, lai palīdzētu mūsu komitējai tik tiešām pēc būtības. Well, thank you, Mr. Chairman. I'll... Paldies, priekšsēdētājs. Mēģināšu to darīt. Jā, šīs tik tiešām bija ļoti plašas un interesants debats. Varbūt man tik tiešām būtu jāsaka, jā, es esmu ekonomists, vismaz es mm, cenšos par tādu izlikties. Es neesmu politiķis, un tāpēc man ir Um, tāda kā lielāka brīvība, lai nāktu klajā ar dažādām spekulācijām. Ja es pareizi saprotu, tad jums ir vesela virkne uh, šādu te uh, semināru par kopējā lauksaimniecības politiku, un man tika uzdots runāt par vienu konkrētu jautājumu, un par citiem jautājumiem tiks spriests uh, citos semināros. Un tā kā man bija jāiepazīstina jūs ar šo ziņojumu, Tāpēc man šķiet, ka būtu vietā runāt par Pasaules tirzniecības organizāciju, tam būtu jāatvēl zinām eh, daļa manas prezentācijas, lai gan es eh, piekrītu komentāriem, kas izskanēja, ka Dohas rauns ir nonācis eh, strupsē, tas ir apstājies. Un jā, varbūt, ka es nāku klajā ar tādām kā. Ka akadēmiskām, eh, ar tādu kā akadēmisku argumentāciju, bet runa ir par eh, priekšlikumiem, eh, kas ir saistīti ar PTO, tāpēc, ka lielākā daļa nosacījumiem joprojām darbojas saskaņā ar PTO. Un iespējams, ka būtu jādomā par citiem politikas aspektiem, uh, dalībnieki arī Pasaules tirdzniecības organizācijā pirms dažiem gadiem uh, veiksmīgi izaicināja, piemēram, uh, Eiropas Savienības politika attiecībā uz uh, cukurražošanu. Ir pilnīgi skaidrs, ka tiešie maksājumi attiec uz veselu uh, virkni um, dažādu aktivitāšu, un es domāju, ka ir ļoti grūti rast tādu pieeju, kas nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz ikvienu lauksaimnieku. Te ir runa gan par godīgumu, ņemot vērā, cik daudz katrs lauksaimnieks saņem, un es piekrītu tiem, kas teica, ka daudzējādā ziņā šī sistēma nav godīga. Bet ekonomists, es nevaru jums pateikt, kas tad būtu godīgi. Komisija uzskata, te būtu jādomā par eh, to, cik daudz eh, eiro tiek saņemts par katru hektāru. Tas, protams, ir viens pasākums, bet eh, tas tomēr nozīmē, ka lielie zemes īpašnieki saņem daudz vairāk nekā mazie zemes īpašnieki. Diskusijas šajā jautājumā vēl ir jāturpina. Godīgums tika um, piesaukts arī runājot par godīgu konkurenci, un te nu mēs atgriežamies pie jautājuma par to, kas tad ir um, tiešie maksājumi. Ja tie ir atsaistīti, tad tiem nevajadzētu ietekmēt konkurētspēju. Ja tiešie maksājumi tik tiešām ir atsaistīti, tad viņiem nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt ražo, ražošanas apjoms, produkcijas apjoms. Un tad tam visam it kā būtu jābūt ārpus šīm diskusijām par tiešiem maksājumiem. Ja mēs uzskatām, ka tiešie maksājumi ir um, ļoti nozīmīgi, lai nodrošinātu pārtiks drošumu, tad mums ir arī attiecīgi jādomā par to, kā darbojas tiešo maksājumu sistēma un kā mēs attiecīgi sastrādājamies ar tirzniecības partneriem. Es tomēr nācu klājā ar dažiem konkrētiem priekšlikumiem. Es ierosināju jums, piemēram, um, to, ka varbūt ir jāatsakās no uh, aktīvā lauksaimnieka divu iemeslu dēļ. Vispirms jau tāpēc, ka, manuprāt, tas tik tiešām uh, sarežģīja Eiropas Savienības attiecības ar Pasaules tirsniecības organizāciju. Un otrkārt, man šķiet, ka Tas ietver veselu virkni dažādu lauksaimniekošanas, e, dažādas lauksaimniekošanas veidus, un tas ietekmē arī Eir Eiropas Savienības lauksaimniecības e, darbību. Ja mēs sakām, ka savstarpējā atbilstība, e, labi lauksaimniekošanas apstākļi, tad man šķiet, ka nav pareizi izslēgt uh, zemju īpašniekus. Tālāk, kas attiecas uz šiem 20%, kas būtu jāatvēl uh, zaļumošanai. Es domāju, ka šobrīd uh, tiešo maksājumu vai vismaz pamatu maksājumu sasaistīšana ar šo uh, zaļumošanu tik tiešām rada problēmas PTO ietvaros. Un otrkārt, es, es uzskatu, ka vienota uh, maksājuma sistēma, ja proti viens izmērs dara visiem, nav labākais veids, kā mēs varētu uzlabot uh, šo kritēriju Eiropas Savienībā un labāk būtu izmantot šos līdzekļus otrajā pīlārā vai arī pateikt, jā, pirmajā pīlārā mēs piekrītam tam, ka tas tur paliek, bet mēs pilnībā nošķiram uh, šos te pamat ienākumus, kas nāk no pamatmaksājuma, un zaļināšana savulāk, savukārt ir vēl papildus jeb atsevišķi. Un tad ir iespējams izveidot īpašas kritērijas noteiktiem reģioniem, kur uh, ir jāpanāk šī zaļināšanas mērķi. Viena lieta, ko es nepieminēju savā prezentācijā, bet ko es minēju uh, ziņojumā, uh, Tiešie maksājumi, tie var veicināt uh, teritoriālo kohēziju un ir, ir iespējams nodalīt uh, šos tiešos um, maksājumus, kas ir reģionālo sistēmu ietvaros uh, zaļajā kastē pēdējo. Tātad Tas, ko es vēlējos pateikt, ir daži elementi, kurus mēs varam īstenot, un ir daži aspekti, kurus mēs varētu vēl uzlabot. Es te neierados uh, ar uh, nākt klajā ar modeļiem, um, kas pierādīja to, kas notiks, ja mēs atsakamies no kopējas lauksaimniecības politikas, bet es pilnīgi piekrītu tam, ka, ja tas notiek vienas dienas laikā, tad tas var radīt dramatiskas sekas. Tas, ko es piedāvāju, ir zināms izmaiņas komisijas priekšlikumam, un ja jūs man uzdodam jautājumu par to, kādai būtu jāizskatās kopēja lauksaimniecības politikai nākotnē, tad es teiktu, ka es neesmu pārliecināts, ka vajadzētu turpināt īstenot ko, tiešo maksājumu sistēmu, jo tas tomēr noved pie tā, ka, lielākā, ka lielo, lielie zemju īpašnieki saņem vairāk un arī tas viss izmaksā dārgāk. Tāpēc mums ir jāizkļūst no šī apburtā loka. Uh, un ir nepieciešama plānot sistēmu, kur tiek attiecināta uz vairākiem gadiem. Un pirms 20 gadiem bija viens priekšlikums par to, kā varētu pilnībā atsaistīt šo sistēmu un īstenot to 10-20 gadu laikā tā dēvētā obligāciju sistēma. Kas attiecas uz uh, augstākām izmaksām, ar kādām saskars Eiropas lauksaimniekiem, ja mēs salīdzinām ar lauksaimniekiem pārējā pasaulē. Es domāju, ka tā ir problēma pārtiks drošuma kontekstā, un es domāju, ka mums būtu jāatrisina šī problēma ar uh, regulējumu uh, pārtiks drošumu jomā. Te īpašas problēmas rada uh, dzīvnieku labturības aspekti. Bet mēs esam uh, biezapdzīvot teritoriju pasaulē, bet tomēr Eiropas Savienībā ir diezgan augsti um, importa tarifi, izņemot dažus produktus varbūt. Un tiešie, tiešo maksājumu mērķis ir, lai it kā kompensētu um, lielās izmaksas lauksaimniekiem. Un šī sistēma it kā dubult, ja mēs ja šie tiešie maksājumi e, pild šo funkciju, tad Eiropas Savienībai ir nepieciešama augstāki tarifi, vai nu viens vai otrs. Bet tas, protams, ir ārpus uh, manas šās dienas tēmas. E, es apzinos, ka neesmu atbildējis uz visiem jautājumiem, kas tika uzdot un komentējis visus uh, um, argumentus, bet tas būtu viss pagadām no manas puses. Paldies! Paldies, profesori. Un mēs tagad pāriem pie darba kārtības 14. punkta, kas ir regulas 73. Uh, eh, eh, grozīšana attiecībā uz lauksaimniekiem paredzēt tiešo maksājumu piemērošanu 2013. gadā. Mēs skatīsim ziņojumu projektu, ko piedāvā kolēģis Skāpulis Santušs par tiešo maksājumu piemērošanu lauksaimniekiem 2014. gadam. Kā jūs zināt, pašreizējā regula ir spēkā arī 2013. gadā, bet ir vairāk finanšu nosacījumi, kas šajā regulā darbojas tikai līdz 2012. gadam. Bez tam e, e, pieprasījumi, kas iesniegti 2013. attiec uz 14. gadu, gadu, kad budžets eh, budžetu ietekmēs atšķirīga daudzgada finanšu schēma. Šo priekšlikumu sagatavoja komisija, lai varētu ņemt vērā pārejas perioda finanšu nosacījumus, kamēr tiek pieņemts jauna, eh, pieņemt jaunā KLP. Kā jūs zināt, mūsu kolēģis Lūjišs nevarēja būt kopā ar mums šodien. Eh, personiska rakstura problēmu dēļ, bet kolēģiem. Irāče Garsie Pēresa uzstāsies viņu vietā. Vēlos norādīt, ka grozījumi ir jāizsniedz līdz 29. martam 2012. Pat, ja referents grozījums nav iesniegts. E ir, Čelūdze, regula 73 par tiešiem maksājumiem šobrīd, kas ir spēkā savā pieli, ceturtajā pielikumā, ir um, tā, tabula sadalījumam līdz 2012. gadam. Tāpēc ir nepieciešams definēt uh, sadaļas tiešiem maksājumiem uh, pāreiz gadiem starp esošo un nākošo uh, finanšu schēmu, tātad 12 un 13 gadu. Ņemot vērā to, ka lauksaimniecības budžets 13. Eh, gadam atbilst, atbildīs finansi gadam 2014. gadam. Un ir, ir paredzēts pagarināt nacionālās eh, aploksnes ar eh, papildu pielikumiem, lai varētu atspoguļot no vienas puses 2013. gada pārejas raksturu starp finanšu schēmām attiecībā uz kopīgo eh, lauksaimniecības politiku. No otras puses turpināt nepārtrauktību esošajiem tiešām maksājuma līmeņiem, ņemot vērā nepieciešamības, eh, kādas rodas eh, jauno dalību valstu iestājas sakarā un ar brīvprātīgo modulāciju. Referents man lūdza dalīt uh, Eh, savu viedokli zināmu eh, visos eh, ziņojuma sagatavošanas etapos un arī sasaukt sanāks, lai varētu izkliedēt jebkuras šaubas, kurā piedalījās ēnu referenti no pāriem politiskajām grupām. Tāpat arī gribu viņa vārdā uzsvērt to, cik svarīgi ir ātri pieņemt šo regulu, un esmu gatava uzklausīt kolēģu sacīto mūsu komitejā. Ja lai varētu rast kopīgu kompromisu, kas dotu iespēju respektēt datumus un ir tīpaši šo neapgrūtināt eh, maksājumu piešķiršanu mūsu lauksaimniekiem. Paldies! Bene, grazie. Paldies! Vai kolēģi vēlas izteikties par šo jautājumu? Ja nē, tādā gadījumā uz Uzklausīsim, esam dzirdējuši referenta piezīmes vai komisija vēlas izteikties. Lūdzu. Un pēc tam iespējams citi runātāji. Paldies! Kā jau referents norādīja, komisijas priekšlikums ir ņemt vērā to faktu, ka tiešo maksājumu forma ar šo priekšlikumu kas ir piedāvāta arī pašā paketē, stātos spēkā ar 2014. gadu, kas būtu 2015. finanšu gads. Līdz ar to komisija vēlas nodrošināt to, ka lauksaimnieku situācija būtu tāda pati 2013. kā tas ir pieteikumos 2012. Eh, gadam. Taču tajā pašā laikā arī eh, pirmī tika pieminēts, ka jāņem vērā phasing in summa, kas eh, eh, attiecās uz 12 eh, jaunajām valstīm un tām schēmām, kuras beidzas 2013. gada finanšu gaitā, tādas kā modulācijas vai neiztērēto summu transfers lauko attīstībai. Tātad turpināt to, kas darbojas un ir spēkā 2012. gadā. Vēl jāpiebilst, ka komisija vēlētos, lai šis dokuments tiktu pieņemts jau vasarā, lai mēs varētu e, ar 2013. gada 1. janvārī, lai šī regula stātos spēkā, lai e, lauksaimnieki zinātu, ko var iekļaut savās prasībās 2013. gadam. Molto bene. Paldies. E, Šķiet, ka e, neviens nevēlas izteikties, mēs varam virzīties uz priekšu samērā ātri, jā, e, e, ja nav runātāji 22. marts, 22. marts ir grozījuma iesniegšanas termiņš un pēdējais darba kārtības punkts, bet tagad Mēs pārējām pie dzīvnieku aizsardzības pārvadāšanas laikā. Komisija ir sagatavojusi ziņojumu par regulu attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Un arī, ka kāda ir ietekme sociāla un ekonomiska šai regulai. Un es tagad došu vārdu Vojcehovska kungam, kurš nāks klāt savu prezentāciju lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Popracujemy. Paldies, priekšstādātā kungs. Darbs norisinājās ļoti labā gaisotnē. Gribēju pateikties ēnu referentiem, ar ko tikos vairākas reizes. Ja jūs jau varat iepazīties ar ziņojumu pirmo uzmetumu. Kādi ir galvenie secinājumi? Ņemot vērā komisijas izteikumus. nozīmē, ka neskatoties uz zināmu progresu, pro, ar šo progresu, kas sasniegts, nav viengana. Netika sasniegts arī viens no galvenajiem mērķiem. Salīdzinājumā ar 2005. gada regulu, proti samazināt eh, pārvadāto dzīvo lopu skaitu. Komisijas paziņojumā gatavojot, eh, apkopojot informāciju, viņi konstatēja, ka dzīvnieku skaits ir tikai pieaudzis par 8%, cūkas 80%, aitas tikai zirgu pārvadāšana bija samazinājusies. 2005. gadā varēja konstatēt, ka daudzi dzīvnieki mēro tālus ceļa gabalus, lai pēc tam tiktu nokauti. Un, diemžēl, mērķis samazināt šo skaitu netika sasniegts. Ziņojumā ir uzsvērts, pavaduje košti gospodāri. Ka šāda transportēšana, protams, rada augstas izmaksas un rada arī uh, kaitējumu sociālajai jomai, sabiedrībai un videi. Tātad tas nozīmē vēl vairāk mašīnu uz ceļiem, papildus CO2 emisiju. Un tas arī nelabvēlīgi ietekmē gaļas cenas. Bet īstenībā to komisija pat nav izvērtējusi. Viņi teica, ka šī transportēšana rada papildus izmaksas tikai transporta uzņēmumiem. Bet mēs e, tomēr neredzējām tādu visu izmaksu analīzi, jo kāds jau maksā par šo transportēšanu. Un mēs te bieži vien runājam par to, ka dzīvnieki tiek transportēti vairāku tūkstošu kilometru attālumā. Un bieži vien galvenais maksātājs ir patērētājs, maksājot augstāku cenu par gaļu. Labāk ir transportēt eh, gaļu, nevis dzīves eh, lopus. Małych, małych, eh, domājot par vietējo pārstrādi un par mazu vietējo kautuvju izmantošanu. Ir jāievēro tiesiskās normas un jāpadomā par lauksaimnieku eksistences nodrošinājumu. Un jāpadomā par labāk pārdomātu reģionālo attīstību. bet mēs jau atkārtoti sastopamies ar kādu konkrētu problēmu, proti transportēšanas laika samazināšana - astoņas stundas. Tas tika pausts arī kādā paziņojumā un lūgumrakstā, ko parakstīja vairāk par vienu miljonu ES pilsoņu. Savā ziņojumā Es piedāvāju ka ir jāatgriež pie 8 stundu ierobežojuma. Un ka nepieciešami vēl papildus paskaidrojumi. Protams, vienmēr ir iespējami izņēmumi, ja mēs runājam par uh, konkrētiem geogrāfiskiem uh, apstākļiem. Bet, principā, vajadzētu izvairīties no garas, eh, pārāk ilgām pārvadāšanas stundām, kas būtu garāks par astoņām stundām. Nu, to varētu darīt tikai izņēmumu gadījumā, nevis ievist kā sistēmu. Tik runāts arī par kontroli. Komisija mums piedāvā daudz skaitļu, uh, bet arī pati atzīst, ka kontrola sistēma nav vienota un atšķirīgās kompetences dalību valstīs nav homogēnas, te runājot arī par uzraudzību, un, protams, visur tas nenotiek vienādi veiksmīgi. Kontroli ir jāspēcina. Mēs runājam par praktisku normu izmantošanu. Protams, ir jārunā nevien par dzīvnieku pārvedāšanu, bet par visām normām, kas attiec uz dzīvnieku aizsardzību un to labturību. Komisijai un parlamentam es vēlētos teikt, ka mēs, nu, katrā ziņā es noteikti gribu daudz ko darīt šajā jomā, un mums ir jāf jāformulē tādas normas, kas ir jāievēro tieši dalībvalstīm, jo tas ir dalībvalstu pārziņā. Mums te nevajag kaut kādu jaunu superinstitūciju dibināt. Tātad dalību valstīs vajadzētu būt īpašām atbildīgām iestādēm, kas veiktu kontroli, kā tiek e, eh, piemērots normas. Mēs te pieņemam direktīvas, regulas, normas, bet, ja runājam par to izmantošanu praksē, tad bieži vien konstatējam, ka trūkst informācijas, kontrolas sistēma ir vāja, vai mēs zinām, ka tas viss tiek īstenots vāji, bet kontrolas instances nekādā veidā uz to nereaģē. Es šeit runāju par to, kas pieredzēts daudzās dalībvalstīs, protams, arī Polijā. Kontrolas instances uh, skatās, kā tiek ievērota dzīvnieku labturība, bet uh, tas ir tikai viens pienākums. Un Polijā par to atbildīgi ir veterinārā inspekcija, veterinārais dienests. Mums ir arī ielu. Mm, jeb ceļu inspekcija, kas uh, organizēja ceļu kontrols, bet tieši rūps par dzīvnieku labturību nevienai no ne otrai iestādē nav prioritārais uzdevums. Un viss ar to, līdz ar to tas viss notiek tā visai pavirši. Un to, vai normas patiešām tiek izpildīts par 100%, ir grūti izkontrolēt. Tādēļ es pieprasu uzlabot kontrolu sistēmu. Un ir jāizveido arī īpaši tam paredzēts iestādes. Nu, tām nevajag būt milzīgām iestādēm, bet vajag būt paredzētām tieši šim mērķim. Uh, nevis tā, ka kāda iestāde tās ar citu, kā piepildu uzdevumu, uh, veids tieši uh, šo pienākumu. Tie, tās bija svarīgākas tēzes, kas ir iekļautas manā ziņojumā. Es, protams, saprotu, ka no šādas transportēšanas, pārvadāšanas nevaram atteikties, bet tam nevajadzētu notikt lielos apmēros, kā tas ir šodien. Mums ir jāparūpējas, lai lopu turēšana, nobarošana, kaušana notiktu pēc iespējas uh, tuvāk, tātad, lai tas notiktu vienā vietā vai lai kaušana nenotiktu ārkārtīgi tālu no kūts, tādā veidā ietaupot šo pārvadāšanu. Un tas ir arī mūsu patērētāja ekonomiskajās interesēs. Zrównoważonego rozwoju e, w poszczególnych. Tas arī neatbilst ilgtspējīgas attīstības principiem atsevišķos lauksaimniecības reģionos mums vajadzētu parūpēties, lai mazās kautuves saņemtu vairāk atbalsta un lai kaušana notiktu tuvāk tai vietai, kur dzīvnieki ir tikuši turēti. Protams, ir vienkāršāk transportēt gaļu nekā dzīves dzīvniekus. Jā, varbūt. Tā kā es, tā kā es guvne. Bet, protams, tas ir visai sarežģīti. Paldies, priekšsēdētāji. Dziękuję bardzo. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Elizabeth Jegle. Paldies. Elizabeth Jēgla pirmā lūdzu. Dank, un ich will unser... Paldies. Es negribēju aizteikties priekšā ēnu referentē Esterē Delangai, bet man arī šis tas ir sakāms. Sākumā sirsnīgs paldies mūsu referentam. Es domāju, ka viņš pauda dažus ļoti labus priekšlikumus. Tā tad vairāk transportēt tieši gaļu, nevis dzīves lopus. Domāju, tas ir viens no būtiskākajiem argumentiem. vienu brīdi vispār mēs gribējām ieviest milzīgas kautuves, kur visi lopiņi tiktu kauti un eh, tik teiks, ka mazajās kautuvēs ir grūtāk uh, ievērot higienu, un tad mēs atkal mainījām savu viedokli, un, protams, uh, jāsaprot, ka mm, Eiropas Savienībā ir pieaudzis lielu kautovju skaits. Un ja mēs uh, par to domājam, eh, tas ir varbūt eh, labāk balstoties uz dzīvnieku aizsardzības principiem. Protams, es arī iesniegšu vairākus grozījumus, bet mums noteikti vajadzētu arī padomāt par tirdzniecību un patērētāju interesēm, jo arī tirdzniecība ietekmē zināmā mērā dzīvnieku labklājību. Es uzskatu, es nāku no Bādenes Virtembergas Eiropā. Mēs uzskatījām, ka astoņas stundas īstenībā ir ļoti ilgs laiks, un ja mēs runājam par astoņu stundu maksimumu, tad varbūt tur vajadzētu iek pieskaitīt klāt arī iekraušanu, un dažiem dzīvniekiem tas ir par daudz, nu, piemēram, vistām ir grūti izturēt tik ilgu laiku mašīnā, un citi dzīvnieki varbūt ir izturīgāki. Un mēs ļoti ilgi esam runājuši par eh, to, ka ir jāievēro konkrēti noteikumi, piemēram, eh, mašīnā ir jābūt salmiem, dzīvniekiem ir jābūt iespējai padzerties. Un atkal šī iekraušana un izkraušana varbūt ir jāparedz arī atpūtas eh, laiku. Jo, piemēram, iekraušana un izkraušana transporta līdzeklī arī uh, dzīvniekiem rada stresu. Par to vajadzētu padomāt. Vakardien vienā pasākumā es piedzīvoju, ka izturēšanās pret dzīvniekiem, tātad kā cilvēki, kas strādā lopkopībā, attiecas pret dzīvniekiem. 2005. gadā tika runāts par to, ka šiem cilvēkiem jābūt īpaši apmācītiem. Un tagad joprojām tas ir aktuāli. Tika teikts, ka kontroles uh, notiek uh, nepietiekam, bet uh, tas ir dalībvalstu kompetencē. Protams, tās grūtības, ko atspoguļie referents, arī nekur joprojām nav pazudušas. Gribēju pateikt, ka atšķiras eh, regulas interpretācija. Par to noteikti vajadzētu palauzīt galvu. Un jau ilgāku laiku, nezinu, vai tas attiec uz visām dalību valstīm, es eh, gribēju runāt par konkrētu problēmu, par to, ka dzīvnieki tiek sakraut citu cita, piemēram, lielopi. Un tur ir vairāki stāvi vienā uh, kravas kastē un ir grūti, piemēram, lielops tādā veidā pārvadāt un, piemēram, Vācijā tas notiek. Piemēram, tiek eh, iekrauti lopi vairākos stāvos, tur ir jābūt vismaz četriem uh, metriem. Tātad dzīvnieki eh, tur tiek iekrauti, bet, piemēram, visos tuneļos nav tik augsta griesti, tad nevar iz, izbraukt cauri, un līdz ar to pēc tam dzīvnieki it kā tiek saspiesti mašīnā, lai pazeminātu šo augstumu. Par to noteikti vajadzētu padomāt. Un um, mums taču ir konkrēti transporta noteikumi, ceļu satiksmes noteikumi un, protams, arī dzīvnieku labturība. Tas ir uh, tas, ko gribēju pateikt. Un es domāju, ka Polsens kundze ir ar mani viens prātis runājot par dzīvnieku aizsardzības stratēģiju. Es esmu pārliecināta, ka mums ir jābūt plašai pieejai. Mēs negribam uh, uzkraut vēl papildus finanšu slogu mūsu lauksaimniekiem, lopkopiem. Un vajadzētu paturē, parūpēties, lai uh, šis jautājums būtu aktuāls visiem, gan uh, lopkopiem, gan patērētājiem. Un ja mēs gribam dzīvniekus aizsargāt, gan vārdos, gan darbos, tad jāuzņems arī savu atbildības daļu. Paldies referentam! Zapewne w ramach tego poparcia, o którym pani poseł mówiła. Tagad izteiksies Polsēns kundze, kur jūs nu pat pieminējāt savā runā. Un pēc tam Kaltenbachs kundze. Tak, herr ordförande, og tak, Otsikovski. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentam par paveikto darbu. Es piekrītu jums tajā, ko jūs teicāt par lopkautuvēm. Mums ir jāpieprasa kontrole arī attiecībā uz higienas apstākļiem. Mēs jau sagatavojām ziņojumu par šo jautājumu, un es biju Jāna referenta, nevis referenta, bet es uh, zinu arī no savas personīgās pieredzes savā valstī. Pie mums attālumi ir eh, ļoti lieli, jo īpaši Zviedrijas ziemeļos. Un nav iespējams veikt racionalizēšanu lopkaušanas e, jomā. Dzīvnieki nevar izturēt šādu transportēšanu, kas ilgs 12 līdz 14 stundas, lai e, tiktu nogātāti tuvākajā lopkautuvē. Tāpēc mums no jauna jāskat šis jautājums e, saistībā ar otro pīlāru kas attiecas uh, uz reģioniem. Man šokē tas, ka komisija piedāvā vadlīnijas vienlaikus pavisam skaidri pasakot, ka saskaņā ar Eiropas uh, pārtiks drošības aģentūras datiem regula nav pilnīgā saskaņā ar uh, zinātnisko pētījumu datiem. Tas nozīmē, mēs neievērojam pamat noteikums, pamat princips, proti, ka mūsu likumdošanai ir jābalstās uz zinātniskiem datiem, kas ir pierādīti Eiropas Savienības līmenī. Manuprāt, tas ir ļoti nopietns arguments. Un tagad mums ir jāveic izmaiņas, um, kas atbilstu zinātniskajiem datiem, kas ir mūsu rīcībā. Nu, protams, šis sauklis par astoņām stundām ir ļoti apsveicams, bet Ja mēs vēlamies iesaistīt pilsoņus šajā procesā, ja mēs vēlamies viņiem paskaidrot, ko nozīmē uh, dzīvnieku transportēšana, tas viss ir ļoti labi, bet es nezinu, vai mums izdosies to ierakstīt likumdošanā, jo tas neatbilst um, zinātnisko pētījumu datiem, kuros uh, parādās, uh, ka arī astoņas stundas dažos gadījumos ir par daudz attiecībā uz uh, dažām dzīvnieku sugām. Bet uh, attiecībā uz citiem dzīvniekiem savukārt ir iespējams uh, šo transportēšanas ilgumu vēl palielināt. Šobrīd mēs esam nu, tādā divdomīgā situācijā. No vienas puses ir pilsoņi, no otras puses ir zinātnieki, bet mums, mēs it kā esam pa vidu un mums ir divreiz jāapdomā, pirms mēs pieņemam lēmumu par to, kāds būs mūsu risinājums un kas būs eh, labvēlīgs gan dzīvniekiem, gan arī ekonomikai un sabiedrībai kopumā. Es pieņemu, ka labākais risinājums no ekonomikas viedokļa būtu izveidot reģionāls lopkautuvs Jo, ja mēs vēlamies drīzāk pārvadāt gaļu, nevis dzīvniekus, tad drīzāk būtu jāpārvadā jau eh, pārstrādāt gaļu, nevis uh, dzīvnieku kaupķermeņa. Paldies! Zabierze pani poseł Kadenbach, następnie pani poseł. Kadenbachs kundze un tad Magīneses kundze. Paldies, paldies referentam. Deswegen, weil wir versuchen. Domāju, mēs te cīnāmies ar sarežģītu problēmu, jo ar regulām mēģinam atrisināt struktūrāls problēmas. Regula galvenokārt ir domāta dzīvnieku aizsardzībai, lai varētu izvairīties no ilgas transportēšanas, bet problēmas cēlonis ir arī mūsu lauksainiecības politika Eiropā. par to vienmēr ir jāpadomā, kad mēģinām risināt šādas problēmas, jo ar regulu vien mēs nevarēsim problēmu atrisināt. Es varu piekrist Polsens kundzei. Astoņas stundas pat īstenībā simbolizē šo situāciju. Eiropā ņemot vērā mm, dzīvnieku izmantošanu, dzīvnieki vienmēr cieši. Nu, diemžēl tā tas ir ņemot vērā pašreizējo sistēmu. Protams, eh, Eh, ir daudzas vietas Eiropā, kur tiek patērēts vairāk gaļas nekā eh, tā tiek saražot uz vietas. Tādēļ, protams, būtu prātīgāk eh, pārvadāt tieši gaļu, nevis dzīves lopus, bet, nu, ja mēs te mainām regulu vai mainām termiņus, tad ir jāņem vērā pašreizējā aktuālā situācija. Un kas notiek EFSA? Vajadzētu parūpēties par to, ka uh, labturīgi pārvadāt dzīvniekus. 2009. gadā mums bija diskusijas ar zaļo deputātu Šlötera kungu. Nu, iedomājieties, piemēram, tādu divguļamo gultu, vai, ka tajā, piemēram, tiek eh, pārvadāts četras, uz tās tiek uzlikts četras govs vai desmit aitas. Nu, padomājiet eh, tādās kategorijās, un tad jums varbūt tas taps skaidrāks. Mums ir jāaizsargā lopi, un varbūt, ka tas ir iespējams citu struktūru ietvaros, runājot, piemēram, par lauku reģionu attīstību. Jāparūpējas par tādām struktūrām, kas varētu garantēt īsāku pārvadāšanas laiku. Mēs esam jau gatavi izstrādāt vairākus grozījumus, bet galvenokārt ir jādomā par to, ka dzīvnieki ir jāpārvadā saskaņā ar jaunākiem zinātniskajiem atklājumiem un Te tika runāts par vietējām un reģionālām kautuvēm. Jā, tas mums ir nepieciešams. Tātad ir jārada attiecīgas struktūras. Mēs nevaram tagad uh, visu sajaukt kopā. Mēs gribam, uh, mēs nedrīkstam pazaudēt, tātad mums ir jāturpina saredzēt uh, mešais kokiem, mēs gribam aizsargāt dzīvniekus, ievērot visu labturības principus, mums ir jāatrod pareizie risinājumi, kas uh, būs derīgi arī nākotnē. Nu, bet varbūt nākotnē vispār mums būs jauna lauksainiecības politika. Paldies! Dziękuję bardzo, bardzo proszę panią poseł Magines o zabranie głosu. Magines skundze, un pēc tam Delangas kundze. It's okay. No. Uh, thank you, Chair. Uh. Paldies, um, priekšsēdētāji. Man neveicis ar mikrofoniem. Es izteikšos pavisam īsi vēlos pateikties referentam Es vēlos atbalstīt arī Palsens kundzes teikto par zinātniskiem atzinumiem. Es domāju, ka ir zināms risks, ja mēs uh, ņemam par pamatu gluži vienkāršo eh, te uh, transportēšanas laiku, jo tikpat labi šī transportēšana var būt ļoti sliktos apstākļos vienas stundas laikā, un vienlaikus uh, labos apstākļos varbūt var transportēt 16 stundas. Tas viss ir atkarīgs no tā, kas pārvedā. Tāpēc mums ir nepieciešami zinātniskie atzinumi. Manuprāt, komisijas atzinums bija ļoti uh, vietā, jo tas mums norādīja uz to, ko mēs esam panākuši un norādīja arī uz problēmām īstenošanā. Un man vienmēr satrauc tas, ka tad, kad mēs redzam, ka ir trūkumi īstenošanā, mēs cenšamies ieviest jaunu likumdošanu tā vietā, lai īstenot to, ko esam jau pieņēmuši. Tās ir mans galvenās bažas. Es domāju, ka mums ir jācenšas panākt to, lai dalībvalsts īstenot jau pieņemto Jēglas kundzes eh, teiktais arī bija ļoti vērtīgi, kas attiecas uz uh, lopkautuvēm un to, ka dažos Eiropas reģionos nav šādas lo, lopkautuvi. Bet paraudzīsimies, piemēram, uz to, kas notiek citvieta. Īrijā mēs uh, pārvadājam jauns uh, lopus. Un transporta kompānijas iztērē ļoti daudz, lai uh, sagatavot nepieciešamos transporta līdzekļus, tāpat tiek uh, veikta apmācība, un es domāju, ka mums ir jāparaugās uz labās prakses piemēriem, lai mēs varētu palielināt standārtus. Referents pieminēja jaunu uh, īpašu iestādi. Es domāju, to jūs varētu varbūt attīstīt vairāk šo ideju. Uh, jūs apzināties, ka šobrīd eh, mēs cenšamies ietaupīt Eiropas Savienībā, un jūs saprotat arī, ka um, valsts iestādēm ir eh, glū, grūti uh, paredzēt papildus līdzekļus, lai izveidot šādas iestādes, tāpēc varbūt mums drīzāk jādomā par labajiem piemēriem. Un jāsaka, ka dzīvnieku pārvedāšana īrijā ir ļoti nozīmīga, tāpēc mēs veicam investīcijas, lai viss notiktu, domājot par dzīvnieku labklājību, un es domāju, ka tas ir izšķirīgi, lai nodrošinātu to, ka likumdošana, kas ir pieņemta, tiktu pienācīgi īstenot tā vietā, lai es teiktos samazināt pārvadāšanas uh, laiku un neuzlabojot apstākļus, kādos šī pārvadāšana notiek. Paldies! Šo zabrali gosu paņu posel Delanke. Delangs kundze un tad Garsīs Peres kundze. Uh, Liels paldies priekšsēdētāji, arī es vēlētos pateikties referentam par uh, atziņam projektu. Jāsaka, ka jau atkal tas ir izrādījies diezgan emocionāls jautājums, un, un te ir dažādas nostājas. No savas uh, grupas viedokļas var pateikt, ka svarīgākais būtu panākt līdzsvarotu pieeju. Un es vēlētos pieskarties trim aspektiem. Viens jautājums jau nu pat izskanēja Maginas skundas teiktajā. Protams, mums ir jāpievērš uzmanību tiem, kas neizpild noteikums, kas nerīkojas saskaņā ar noteikumiem, bet ir ļoti daudz pārvadātāju, kas par spīti grūtajiem ekonomiskiem apstākļiem ir veikuši milzīgas investīcijas, lai iegādātos jaunus transporta līdzekļus, lai apmācītu pārvadātājus. Es domāju, ka mums ir jāatzīst uh, tie piemēri, kas liecina par to, ka viss norit labi. Otrs aspekts ir par kontroli. Es piekrītu jums, ka ir uh, trūkumi attiecībā uz kontroli, kas tiek īstenot dalībvalstīs. Bet uh, Šobrīd jūs vēršaties pie visām dalībvalstīm vienādi, tā it kā visas būtu pārkāpējs, bet ja mēs paraugamies uz to, kā notiek uh, dzīvnieku pārvadāšana, tad ir skaidrs, ka dažās dalībvalstīs uh, notiek striktākas kontrols nekā cita vieta. Un ja mēs paraugamies uh, tad jā, ir transportētāji, kas eh, cenšas apiet dažas dalībās, tikai tāpēc, ka šajā dalībās tie, piemēram, ir striktāk noteikumi nekā, citā dalī, nekā citās dalībvalstīs. Un ko mēs varētu darīt? Kādas sankcijas mēs varētu eh, ieviest? jo šobrīd arī tās atšķiras, piemēram, eh, varbūt tikai 50 eiro vienā dalībvalstī un eh, vairāk par tūkstot citā. Es domāju, ka mēs varētu būt ambiciozāki, lai nebūtu tā, ka dalībvalsts var gruži vienkārši rīkoties kā tās vēlas, mums ir jāpanāk vienādi noteikumi visām. Un nevajadzētu aizmirst, ka dažas dalībās varbūt ir striktāks nekā citas. Tālāk, kas attiec uz pārvadāšanas ilgumu. Ja mēs nebūsim piesardzīgi, tad šis būs tāds kā astoņu stundu ziņojums. Un ja šis būs astoņu stundu ziņojums, tad tas nebūs ziņojums, kuram būs vairākuma atbalsts, ja vispār būs atbalsts. Un es domāju, ka mēs ļoti daudz uzmanības koncentrējam uz šo punktu. Un ideālā gadījumā mēs nedomātu par transportēšanas ilgumu, bet gan domātu par transportēšanas apstākļiem. Un um, mēs zinām, ka visvairāk pārkāpumu te ir attiecībā uz uh, lop transportēšanu uz lopkautuvēm. 2004. gadā tika uh, jau ierosināts, ka mēs varētu no vienas puses nošķirt uh, šo jautājumu par lopkautuvēm, mēs varētu te uh, teikt, ka vispirms ir nepieciešams reģionāls lokautovs, ieviest astoņas stundas, nu varbūt te varētu būt atruna īrijai, jo te situācija ir citāda. Un savukārt attiecībā uz uh, dzīvniekiem, kur ir paredzēta audzēšanai, galvenokārt domāt par apstākļiem, kādos viņi uh, tiek uh, transportēti. 2004. gadā, kad mums bija ziņojums, eh, Jēglis kundze teica, ir jādomā ne tikai par lauksaimniekiem, bet arī par patērētājiem un dzīvnieku eh, labklājības aizstāvjiem, un mēs pie tā jau strādājām 2004. gadā ar attiecīgo priekšlikumu. Uh, Tāpēc es vēlētos, lai mēs padomātu par šo priekšlikumu. Jā, es redzu, ka šis ir jauns priekšlikums, bet varbūt būtu labi, ja būtu signāls no Eiropas parlamenta puses sakot, lūk, tas ir kas tāds, ko mēs piedāvājām pirms gandrīz desmit gadiem. Un jūs gal galā tāpēc, ka mums nebija koplēmuma iespēju, jūs izlēmāt pilnībā ignorēt mūsu nostāju un uh, koncentrēties tikai uz uh, citiem apstākļiem. Mums ir jādomā par transportēšanas uh, apstākļiem. Mums ir nepieciešama uh, praktiska pieeja, tātad 8 stundas attiecībā uz dzīvniekiem, kas ir paredzēti nokaušanai, un vairāk domāt par apstākļiem transportēšanas laikā attiecībā uz tiem dzīvniekiem, kas paredzēti audzēšanai. Es pateicos uh, referentam, un EPP noteikti nāks klajā ar uh, priekšlikumiem par to, kā varētu līdzsvarot šo um, ziņojumu, iesniedzot grozījumus, un mēs ceram, ka mums izdosies vienoties ēnu referentu starpā. Nu, uh, mums jā, jāiedvesmojas no ziņojuma, kur mēs ierosinājām pirms gandrīz desmit gadiem. Paldies! Dziękuję. Teraz głos zabierze pani poseł Garcia Perez. Garcís Pérezes kundze, pēc tam Agņu kungs. Gracias, senor presidente, y gracias al... Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentam, kurš prezentēja ziņojumu projektu, kur vispārīgās nostādnes var atbalstīt eh, jautājumos, kas attiec uz eh, dzīvnieku labturību un pārvadāšanas eh, nosacījumiem, bet eh, es negribēju palaist garām iespēju izteikt dažas precizējumus saistībā ar jautājumiem, kurus jau bez tam pieminēja arī kolēģi debašu gaitā. Es uzskatu, ka komisijas ziņojums ir līdzsvarots, balstoties uz pamatu, kā uh, E, pašreizējais normatīvs ir adekvāts un darīt, e, veidot jaunus normatīvus, kā norādīja Magīnes kundze. Es domāju, ka vispirms vajadzētu garantēt to, ka tiek piemērots jau tās, kas ir šobrīd. E, komisija ir sagatavojusi rindu ar pasākumiem, lai varētu novērst trūkumus un adekvāti piemērot esošos standartus, un tam var tikai piekrista. Dzīvnieku transports ir būtisks ekonomiski iemeslu pēc tad, kad ir uh, Eh, gala mērķis ir lielāka ekonomiskā vērtība, un operatori ir ieinteresēti, lai šāda pārvadāšana notiktu vislabākajos eh, apstākļos. Es gribētu to izcelt. No otras puses, tā kā mēs runājam par dzīvnieku labturību transporta laikā, šis mērķis ir jāpaturprātā ikvienas pārvadāšanas laikā un ne tikai attiecībā uz dzīvniekiem, kas ir paredzēti lopkautuvei vai arī rituālai uh, E, dzīvniekiem. Tāpat arī jautājumi, ko pieminēja Polsena kundze, ka ir jābūt katrai sugai e, e, piemēroti zinātniski pamatojumi. Astoņu stundu ierobežojums nav ar zinātnisku pamatojumu. EFSA uzskata, ka stresa līmenis ir neatkarīgs, ir vienāds Eh, vienāds eh, visā pārvadājuma laikā. Savukārt, eh, pasākums, kas ir noderīgs vieniem, piemēram, zirgiem to apturēt un tos izlaist pastaigā, var būt pretproduktīvs citiem. Tāpēc vajadzētu noteikt kaut kādas robežas, un es domāju, ka šajā gadījumā mums tas ir jāatrisina. Visbeidzot, tā kā mēs runājam par Eiropas standartu, un mums ir jāpaturprātā vispārīgie principi tad, kad mēs veidojam piemērots pasākumus, bet arī mūsu komitejā ir jāapzinās, kā vai tas būtu tādām valstīm kā Spānija vai citām eh, perifērākām valstīm, kur e, dzīvnieku pārvadāšana ir samērā nozīmīga, it īpaši pirmkārt ņemot vērā geogrāfisko stāvokli, otrkārt e, dzīvu, dzīvnieku plūsmu no mūsu valstīm uz citām valstīm. Tāpēc es atkārtoju, ka šis apstākļus ir jāņem vērā un esmu pārliecināta, ka debašu un darba laikā mums ir ar ēnu referentiem un pāriem kolēģiem jātīst šis jautājums, un es domāju, ka tad mēs varam sagatavot līdzsvaru priekšlikumu, kas ir balstīts uz šī brīža realitāti. Paldies! Bardzo dziękuję. Teraz głos zabierze pan poseł John Stuart Agnew, a następnie... Ania Kungs, un pēc tam Hoizling Kungs. Very much. I would like to support... Paldies, es gribētu atbalstīt eh, Mērits Maginis sacīto. Papildus tam nu, ir um, morāls šantāžs elements politiķiem šeit. Ja jūs esat uh, uh pret uh, uh, likumdošanu dzīvnieku labturības sakarā, jūs esat sliktāki nekā visjaunākie cilvēki ir. Uh, jā, es tur saprātīgi pret visu šo jautājumu. Apvienotie karalistē. Varbūt mēs esam unikāli Un daudzi jēri, kas ir piedzimuši Skotijā, vakar, vasaras mēnešos viss ir labi, eh, kad vakar ir gari, un augustā šie jēri ir jāpaved uz citu vietu, dziļāk Anglijas eh, iekšienē, un jāved viņi ir daudz ilgāk nekā 8 stundas, un šeit mēs runājam ne par automaģistrālēm un motorceļiem, bet mēs runājam par kalnainiem, šauriem kalnu ceļiem, pa kuriem krāvas auto brauc varbūt 30 jūdzes stundā uz ātrāko, un es nedomāju, ka 8 stundas ir pietiekami daudz referents runā par īpašiem pasākumiem, es domāju, ka e, šis būtu tas gadījums. Ieglis kundze runāja par e, vistu pārvadāšanu. Mēs to darām tumsā, jo vistas guļ, un ja mēs to darām tumsā, e, tas ir ļoti vienkārši, un tas Eh, atrisina daudz problēmu. Iekraušana, izkraušana rada stresu. Dzīvnieki, kad ir iekrauti, ja vien, ja vien eh, vadītājs pārāk eh, nebremzē vai, vai nebrauc nevīžīgi, tad dzīvnieki brauc samērā ērti. Bet ir trokšņi un vispārējais, kas arī var radīt stresu. Tāpat ierobežojas attālums, cik eh, tālu eh, dzīvnieks tiks pārdots no ražošanas eh, vietas. Tas ir uzspiests pasākums, ka dzīvnieki ir jāved uz tādu kaut un, un pēc tam jāpārdod daudz stāv pārvadājumu 80. gados. Mēs teikt, noteicām noteikums. Ieglas kundze runāja par tiltiem un par dubultstāvu uh, noņemšanu. Uh, protams, uh, dubultstāvi lielopiem vai četrstāvu pārvadājumu saitām ir īpašs gadījums. Gremotāji bez tām labāk, kas attiec uz viņu barošanu. Gremotāji dzīvnieki la, var labāk tikt eh, pārvadāti tūkšā dušā. Un jāpaturprātā, kā gramošanas process un viss, kas paliek eh, kravas kastē vai pārvadāšanas vai furgonā, eh, kā izskatās. Un tie, kuri tie, kuri tika pabaroti pirms pārvadāšanas, eh, tie furgoni bija briesmīgā stāvoklī. Savukārt tie, kuri pār, tika pārvadāti eh, tukšā dušā pēc eh, izkā, izvešanas no furgoniem, vienkārši sāka ēst. Iekraušana. Kādā veidā tas notiek? nevar, e, ir jā, jāpieturas pie veselā saprāta, nevar iekraut uh, mazus dzīvniekus uh, kopā pārvadāt ar lieliem dzīvniekiem. Un, ja kāds nodarbojas ar jāraudzēšanu, kaut mazliet kā savulaik es to darīju, tad Jums ir dzīvnieki, kas ir grūsni un e, citas dzīv, e, dzīvnieku grupas, tomēr ļoti daudz kas ir saistāms ar attieksmi pret dzīvniekiem. Dziękuję bardzo. Teraz pan poseł Martin Hośling. Martins Hoślings, lūdzu. Un pēc tam Jā, tas ir grūti. Magintārs kundze. Jā, domāju, esam vienis prātis, eh, ka šeit kaut kas ir jādara lietas labā, nevien tādēļ, ka viens miljons pilsoņu to pieprasa. Referents teica, ka daudz dzīvnieki tiek pārvadāti aizvien ilgāks laika posms, bet vajadzētu atcerēties arī sekojošo. Mēs te esam, zināmā mērā, līdzvainīgi, jo pēdējo gadu laikā ir aiztaisītas daudzas mazas kautuves, ņemot vērā arī ES priekšrakstus. Nu, tagad savas kļūdas uh, ir jāizlabo. Un ir jāsaprot, kur mēs esam varbūt uh, pārspīlējuši un kur vajadzētu atjaunot uh, zaudētās struktūras. Protams, Ir daudz iemeslu dzīvnieku pārvadāšanai, kas īstenībā pat uh, nevienmēr ir saistīts ar cenām. Vācijā no Ziemeļvācijas uz uh, Dienvidvāciju tiek uh, transportēts daudz cūku, jo cūkas Dienvidvācijā, protams, maksā dārgāk. Tas ir saistīts ar izmaksām. Un uh, Mēs varam saprast, ka ir iespējams pārvadāt nevien dzīves lops, bet arī gaļu. Tas ir loģiski. Ja runājam par astoņām stundām, nu daudziem dzīvniekiem tas pat ir par daudz. Mums ir jāpadrunā nevien par um, pārvadāšanas ilgumu, bet arī par pārvadāšanas apstākļiem. Nu jā, astoņas stundas tas būtu tāds kā viens noteikums, bet ir jādomā arī par ļoti daudziem citiem apsvērumiem, nevien par ilgumu. Vairākas reizes tika teikts, ka e, daudzos reģionos ir grūti, piemēram, nokaut dzīvniekus uz vietas, tie ir Ziemeļa Eiropas reģioni, jo tur nav attiecīgās infrastruktūras. Un tad šeit ir jāievieš izņēmumi attiecībā arī uz zirgiem, kas piedalās turnīros un uz dzīvniekiem, kas tiek turēti. Jo tad jau, ja daudzi zirgi nemaz nevarētu piedalīties sacensībās, ja mēs te noteikti kaut kādus ierobežojumus pārvadāšanai. Domāju, ka kopīgi mēs varam radīt labu bāzi un mums vajadzētu arī pierādīt, ka, mēs, ka mums tas rūp un uh, Tas patiešām ir būtiski mūsu lauksaimniekiem, lai mēs varētu pierādīt, ka mēs šo jautājumu uztveram nopietni un uzņemamies savu atbildību. Paldies! Činkuja, teraz głos zabierze pani poseł McIntyre. Paldies, McIntyre skundze, un tad Jārkungs. Mr. Chairman, um, as a fellow Paldies, priekšsēdētāji. Kā kādreizējā ECR grupas deputāte, es gribētu pateikties Vočehovs kungam par paveikto darbu. Uh, Manuprāt, eh, tas ir jautājums, kur sakarā mēs eh, saņem daudz e-pastu un es, par ko esam nobažījušies. Viņam pilnīgi taisnība, ka mums ir jāievieš vairāk kontrolas izmantoties transporta līdzekļos, un kā dzīvnieki tiek e, transportēti un e, kāda apiešanās ar viņiem ir. Principā es pilnībā varu piekrist, ka ir vēlams eh, lopu eh, lop kaušanu organizēt maksimāli tuvu audzēšanas vietai. Manā reģionā Midlandā nelielas lopkautuves tiek slēgtas, un tas notiek daļēji pateicoties Eiropas Savienības regulām, kas eh, to, to nosaka. Tāpēc mums nevajadzētu noteikt. Mēs nos, pieņem kādas regulas, un pēkšņi mēs redzam nevēlamas sekas. Un rezultātā uz lopkautu dzīvnieki ir jāved daudz tālāk. Ir apvienotās karalistes daļas, ir īpaši ziemeļos, Šetlendu e, salas, piemēram, kur būtu neiespējami e, fermas dzīvniekus e, pārvadāt astoņu stundu eh, robežās. Tas ir pilnīgi neiespējami to, to organizēt. Es pieļauju, ka varētu būt kādas atkāpes, taču es gribētu piekrist iepriekšējiem runātājiem, ka laiks nevienmēr ir noteicošais. Tie ir apstākļi un pārvadāšana, un atšķirīgiem dzīvniekiem var būt atšķirīgas vajadzības. Manā valstī E, zirgu nosūtīšanas lopkautu ir ļoti emocionāls e, jautājums. Un mums vienmēr jābūt ļoti rūpīgiem tad, kad mēs paredzam kādu jaunu regulu, jo mēs varam panākt pavisam ne to, ko mēs vēlamies panākt. Paldies! Paldies! Jāra, i następnie przedstawiciel komisji. Jārkungs un tad komisijas pārstāvs. Jā, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Un uh, äh, tas ir numā so, wir... Priekšsēdētāji, mēs šodien runājām par ļoti emocionalizētu jautājumu. Protams, daudz tiek izmantot arī attēli. Un šī sabiedriskā ažiotāža tika radīta uh, jau pirms vairākiem gadiem, kad uh, dzīvi lopi tika vadāti cauri visai Eiropai. Es pats to arī esmu redzējis. Esmu arī ticies ar nozars pārstāvjiem. Nu, šis cilvēks strādā transporta uzņēmumā, un viņš man eh, tā tad. Uh, eh, bija neieslēgta diktofona, tā tad pavisam godīgi pateica, ka apstākļi bija vienkārši šausminoši. Un, protams, tas ietekmē arī uh, sabiedrības viedokli. Protams, tas bija ļoti jūtīgs jautājums, un mums ir tajā pašā laikā jāsaglabā skaidru galvu. Mums noteikti vajadzētu balstīties uz to ziņojumu, ko pieņēmām pirms desmit gadiem. Nu, varbūt es tam nevaru piekrist, bet, nu, nu it kā tas, ko teica Ester, norāda, ka šis ziņojums nebūtu nebija peļams. Un no otras puses, ja mēs gatavojam ziņojumus, mums, protams, ir iespējas iesaistīt darbā arī dalību valstis. Nu, ja dalību valstīs nav pietiekam labu kontrols instanču, tad mēs, piemēram, eh, varam dalību valstīm to norādīt, lai tās paveic savus mājas darbus un jāsaka, ka pilsoņi patērētāji uz to visai ātri reaģējas, piemēram, pat tā tad, eh, ja tiks noteikts 8 stundas, nu jā, labi, tiks teikts, eh, tas ir risinājums. Un, piemēram, tieks izmantos direktīva, redzēs šos vārdus 8 stundas, un tad tur vairāk arī neiedziļināsies, ka tas ir absolūtais maksimums. Un, protams, ir dažādas uh, lopus sugas un no tā ir atkarīgs, cik ilgi lopus drīkst pārs pārvadāties, piemēram, brauc lauka apvidos, tad, piemēram, 8 stundas ir daudz grūtākas nekā 8 stundas autobusā, piemēram, pa šoseju. Un jāņem vērā, kādos apstākļos lopi tiek pārvadāties, brauc ātrā busā, es pēc tam jū, ērtā autobusā es jūtos daudz labāk nekā, ja esmu sēdējis neērtā autobusā protams, ir jādomā arī par struktūrām un eh, jādomā par šo mazo kautuvju ierīkošanu, lai lopus varētu nokaut pēc iespējas tuvāk tai vietai, kur viņi tikuši turēti. Un Vācijā mēs panācām to, ka vietās, kur ir eh, miesnieki, kur strādā miesnieki, E, šie miesnieki kādreiz lopus paši drīkstēja arī nokaut, bet tagad ir tik daudz e, visādu higienas normu, ka paši miesnieki vairs nedrīkst lopus nokaut, un tad tas noved pie tā, ka, piemēram, 50 vai uh, vairāk kilometrus ir jāved lopiņi nokaut, un tad viņi ir atkal jāved viss ceļ atpakaļ pie miesnieka. Es atbalstu visus kolēģus, kas teica, ka mums vajadzētu parūpēties par mazo kautuvju saglabāšanu reģionos, lai lopu tā tad varētu nokaut pēc iespējas tuvāk kūtī, lai viņš nav jāved simtiem kilometru. Bet nevajadzētu pieņemt kaut kādus neloģiskus priekšlikumus. Paldies! Dziękuję, wyczerpaliśmy dyskutantów. Paldies! Tagad ir izteikušies visi, kas gribēja izteikties, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Sio... Simonīkungs no Sanko. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav nekas daudz ko piebilst, jo debatas, manuprāt, bija ļoti blīvas. Es gribētu tikai piebilst, ka visi aspekti iekļaut ziņojumā tika visai labi izprasti, it īpaši par um, to, cik sarežģīti noteikti ilgumu un uh, saskaņot zinātniskos viedokļus un sociāla-ekonomiskos aspektus. Jūs arī komisijas ziņojumā nopratāt, ka galvenais mērķis ir stiprināt esošo noteikumu piemērošanu Gribēju arī papildināt um, e, ar to, ka jāņem vērā fakts, kā attīstās e, pasaule sociāli ekonomiski. E, šajā ziņā ir privātās iniciatīvas, kas ir pozitīvas, ir tīpaši labas prakses ceļveži un Tāpat arī mēs runājam par apmācīšanu regula, regula stāja spēkā 2000, tika pieņem 2005. gadā, sākās 7. un atsevišķas darbības attīstās un ietekmi ilgā termiņā, un tas ir arī jāņem vērā apspriežot šo jautājumu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies. Tagad noslēgumā vārds referentam Janušam Vojčehovskim. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, kas eh, izteicās debatēs, izklausīja daudz interesantu atziņu. Jāsaka, ka tas ir tikai pirmais uzmetums, pirmie priekšlikumi, vēl nesam eh, sagatavojuši tādu galējo tekstu. Mēs, protams, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai sagatavotu pēc iespējas labāk priekšlikumu, uzklausīju ļoti daudz ierosinājumu un piezīmju. Varbūt tikai dažas pārdomas. Delāngas kundzei atbildot un arī citiem runātājiem atbildot. Runājot par administrāciju. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams ierobežot pārvadāšanas ilgumu. Tas attiec tikai uz nokaušanai paredzētajiem dzīvniekiem. Nevajadzētu to attiecināt uz pilnīgi visām dzīvnieku sugām. Tātad astoņas stundas ir tāda kā mēraukla, bet ir jābūt arī izņēmumiem. Protams, ir arī citas dzīvnieku cūgas uh, sportam uh, domāti dzīvnieki, tādi kā zirgi, turnīru zirgi, kas piedalās sacensībās, un kultivējamie dzīvnieki. Un, protams, Mēs gribam, lai e, šie dzīvnieki, kas tiek vest uz, piemēram, sacensībām, galā nonāktu veseli un apmierināti, bet, piemēram, e, kaušanai paredzētie lopiņi, nu, diemžēl, ir tikai izēviela, un tur varbūt viņu stāvoklis nonākot gala punktā nav tik svarīgs. Protams, ziņojumā tas ir atbilstīgi formulēts. Gribēju teikt, ka es kā referents nerunāju tikai par dzīvnieku uh, labklājību vai dzīvnieku apmierinātību. Tas ir svarīgi, bet tas nav vienīgais princips, kas jāievēro. Ja jūs, piemēram, apstājaties um, automašīnas stāvvietā un redzat, ka garām tiek vesti dzīvnieki, uh, kas tur, piemēram, gaudo un izdod citas skaņas, protams, uh, tādu jūtīgu cilvēku tas aizskar. Uh, Un mēs negribam, lai te notiktu kaut kādi briesmu darbi. Tas ir civilizācijas, kultūras jautājums, un mēs, kā Eiropieši 21. gadsimtā, esam atbildīgi kaut ko darīt lietas labā. Protams, tas ir arī ekonomisks dabas jautājums. Es mēģinu turēt līdzsvarā abus šos aspektus, gan ekonomiku, gan dzīvnieku labturību. Īstenībā tā ir tāda kā tirgus uh, patoloģija, ja piemēram no Polijas uz Itāliju tiek vests vesels krāvums dzīvnieku, kas tiek vesti 1500-2000 km, lai pēc tam tiktu nokauti Itālijā, nu, piemēram, uzņēmējs sev kabatā iebāž pamatīgi žūksni, pateicoties lopu eksportam, un šī eksportēšana arī ir tāda visai ienesīga joma. Bet, ja es to visu aplūkoju daudz plašāk, ņemot vērā sabiedriskās intereses, tad patērētājiem Itālijā būtu izdevīgāk uh, ietaupīt savu naudu par produktiem, jo īstenībā transporta cenas pēc tam taču arī tiek ierēķināts klāt galējā gaļas cenā. Uh, Ja, piemēram, eh, Itālijā pilsoņi var nopirkt Itālijā audzēta lopiņa gaļu, viņiem tas ir izdevīgāk un viņiem tas ir pievilcīgāk, un tātad tas ir viņu interesēs nopirkt Itālijā audzēta cūkas gaļu, nevis tādas cūkas gaļu, kas ir audzēta Polijā. Tādēļ ir jāprūpējas par uh, to, lai kautuves uh, atrastos tuvu lopu turēšanas vietai. Tātad, lai nebūtu jāpārvadā lopiņu tādus milzīgus attālums. Tās ir mūsu kopīgās ekonomiskās intereses. Mums ir jārada attiecīga ekonomiskā infrastruktūra. Varbūt šajā ziņojumā tas nav pietiekami spilgti iezīmēts. Un es dzirdēju no citiem kolēģiem, ka ir jāierīko atkārtoti, tā tad ir jātais atkal šīs mazās kautos, kas bija aizvērtas ciet. tas nozīmēs, ka vietējā pārstrāda atkal atjaunosies un uh, līdz ar to nebūs dzīvnieku tik daudz jāpārvadā. Es noteikti vēl uh, uzsvēršu mazo kaltūju atjaunošanu savā ziņojumā. Uzsvēršu to spēcīgāk nekā līdz šim. Ir jāpadomā par tādu uh, sistēmu, varbūt pats arī izstrādāšu konkrētus priekšlikumus. Mums jāpadomā par labāku finansējumu sistēmu maziem vidējiem uzņēmumiem. Ir jābūt e, izdevīgākiem apstākļiem arī mazajiem uzņēmumiem, lai tie varētu saņemt ES finansējumu, lai pārstrāde varētu notikt pēc iespējas tuvāk dzīvnieku turēšanai. Bieži vien eh, uzņēmumiem trūkst šādu finansiālu atbalstu un tādēļ arī visa šī garā pārvadāšana. Protams, jāņem vērā arī geogrāfiskās atšķirības un īpatnības. Tas ir arī minēts ziņojumā. Mēs redzam, ka, piemēram, Centrāla Eiropā eh, astoņu stundu ierobežojuma eh, ievērošana nav tik grūta, kā, piemēram, Somijā, Spānijā vai, vai Zviedrijas eh, ziemeļos, kā to minēja Paulsēns kundze. Ir tātad valstis, kur ir daudz lielāka attālumi no apdzīvotas vietas uz apdzīvotu vietu, un tas nozīmē garākus transporta ceļus. Tādēļ ir jāņem vērā šie priekšnosacījumi. Astoņas stundas ir tikai tāds izējas punkts. Protams, ir jārūpējas, lai pārvadāšana, kas ir ilgāka par astoņām stundām, būtu izņēmums. Ja, piemēram, ir konkrētas geogrāfiski apstākļi, kas uh, neļauj ievērot astoņu stundu limitu. Ir uh, pieredze, ka Eh, pārvadāšanas normas ir eh, tagad ievērotas labāk un ka situācija kopumā ir uzlabojusies. Protams, ir jābūt arī eh, zināmai rīcības brīvībai, elastībai. šķiet, tas bija gandrīz viss, ko es gribēju minēt. Manuprāt, diskusijas šodien bija ļoti bagātinošas, mazās kautuves. Tas ir jautājums, ko es eh, noteikti savā ziņojumā iekļaušu, uzsvēršu to tā pārliecinošāk un ceru, ka ziņojums gūs eh, plašu atbalstu. Ā, aizmirsu vēl par kontrolēm pieminēt. Teikšu atklāti. Esmu otrais ievēlēts Eiropas parlamentā, par kontrolēm mēs jau runājam ilgu laiku, un īstenībā tas man jau sāk nogurdināt. Mēs pieņemam daudzas normas, un tās kalpo par tādu kā fasādi, bet ir grūti šīs normas īstenot, jo nav pietiekam labas kontrolas sistēmas. Ja mēs Eiropā, piemēram, gribam ievērot datu aizsardzības eh, noteikums, tad katrā valstī ir savs eh, datu aizsardzības ierēdnis, ombuds, un, jā, nu tad, ja šāda struktūra ir izveidota, tas eh, notiek visai glūdi. Bet, ja runājam par dzīvnieku transportēšanas normām, uh, tad bieži vien tie ir tikai tukši vārdi, un sasniegtais progress notiek ļoti gausi. Tas man sagādā raizes. Ja runāju par to, kas notiek Polijā, kur tiek ieviestas dzīvnieku aizsardzības normas, eh, mums spēkā ir arī pašiem savas normas, bet nav tādas instances, kas veiktu kontroli, vai mēs normas esam ievēroši vai nē. Un šāda instance patiešām ir nepieciešama. Jā, ir veterinārais dienests, bet dzīvnieku aizsardzības kontrole nenorīt kā pa diedziņu šad un tāda eh, tiek kontrolēts, kā dzīvnieki tiek pārvadāti, bet tas notiek tā spontāni vai gadījuma pēc, ne jau regulāri. Un īstenībā tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Polija ir visai liela valsts. Un, piemēram, šādā dienestā, kas veiktu kontrols, tad vajadzētu darboties apmēram 200 cilvēkiem vismaz. Uh, Protams, tas nozīmētu atkal papildus izmaksas. Nu, varbūt eh, katram pilsonim tas izmaksētu papildus vienu centu gadā katru dienu. Vienu centu gadā katram Eiropas Savienības pilsonim. Nu, tātad šīs izmaksas nebūtu tik augstas. Mēs te tik daudz runājam par kontroli, par dzīvnieku labturību, par. Uh, kontrolēm par dzīvnieku aizsardzību. Dalība valstīs ir ļoti atšķirīgas sistēmas un ir valstis, kur uh, dzīvnieku labturība patiešām uh, tiek uztverta ļoti nopietni un citur atkal uh, lietas pieklibo. Tādēļ es savā ziņojumā uzsveru ka kontrolēm ir jābūt sistemātiskām. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, es atvainojos, ka es jūs pārtraucu. Paldies par jūsu noslēgumu vārdiem, un mēs noteikti pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Tas ir jautājums, kas ir pietiekami svarīgs un tai pašā laikā arī interesants. Padomāsim ka mazā, par to, ka mazās kautuves pazuda zinām iemeslu dēļ, un tās atkal vērt vaļā būs visai grūti. Mēs toreiz ieviesam konkrētas higienas normas. Mūsu komitejā esam strādājuši tagad divas dienas no vietas. Domāju, tās bija ļoti auglīgas un vērtīgas dienas. Gribēju pateikties kolēģiem un gribēju pateikt, eh, ka 19. martā vakarā būs īpašs pasākums. Zmovi i vykorzystanie. Par godu KLP 50. jubilejai mēs eh, runāsim par to, kas ir sasniegts šo 50 gadu laikā un varbūt arī uzdrošināsimies eh, paraudzīties nākotnē. Paldies!